Also hiermit eröffne ich die heute. Tagad sāksim darbu. Vakardien jūs, jūs varat iepazīties ar koordinatoru lēmumiem par vakardienas um, jautājumiem, un ja līdz 15. nebūs iesniegti nekādi iebildumi, tad tie tiks pieņemti. Tagad ķersimies pie balsošanas. Tā tad informācijas apmaiņa par uh, satiksmes drošību, pirmais lasījums, referente Inesa Jāla Sendera. Sākam balsot. Zunächst mal checken wir, wer. Vispirms pārbaudīsim, vai visi ir klāt un balso. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Alles, alles okay. Alles okay. Viss ir kārtībā. Jā. Ja. Manchmal im Leben gibt es schöne Überraschungen. Dažreiz dzīvē ir arī patīkami pārsteigumi. Ja. So, zunächst mal, mit, das machen wir per Handzeichen, Amendment Nummer 11. Wer ist dafür? Kas ir par? Wer ist dagegen? Kas pret? Noraidīts. 12. grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 13. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 14. grozījums, kas par kas pret atturas noraidīts. 15. grozījums, kas par pret kas pret atturas noraidīts. 16. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 17. grozījums, kas par kas pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums, kas ir personāls balsojums elektroniskā veidā. Un sākam balsot. SND hat einen zu viel. SND hat einen zu viel. Jā, demokrātiem viens balsotājs par daudz. Jā. Ja. Always kam aus der richtigen Ecke, glaube ich. Jetzt ist gut. Also, jetzt, jetzt ist gut. Labi, tagad viss kārtībā. Noslēdzam, beidzam balsojumu. Rezultāts 44 balsojuši, 36 pār, 5 pret un 3 atturējušies. Līdz ar to pieņemts. Es pateicos referentei un tagad likumdošanas rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit četri balsojuši, trīsdesmit četri pār, septiņi pret, trīs atturs. Un tagad mums ir jābalsto arī par sarunu vešanu ar padomi. Arī tā, šis ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit pieci pār, septiņi pret viens atturējies. Un tagad nākamais balsojums. Par ierosinājumiem uh, noraidīt uh, nopietnu satiksmes noteikumu pārkāpumu klasifikāciju. Tātad pirmā rezolūcija ir ETP sociāldemokrāti. Kas ir par šo rezolūciju? kas pret. Nu, pārbaudīsim elektroniski, nav skaidrs rezultāts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 11 pret 2 atturas, līdz ar to šīs rezolūcijas prie, eh, projekts ir pieņemts un pārējie projekti līdz ar to atkrīt. Tas eh, līdz ar to mēs esam nobalsojuši. Tagad eh, īstu brīdi pārtraukums, eh, kamēr ieradīsies komisāri Bulca. Jā,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 Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam atsākt darbu. Ja, wir kommen dann zum. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, proti viedokļu apmaiņa ar komisāri Violetu Bulču kopā ar uh, GD ģenerāldirektoru, GD MUV ģenerāldirektoru. Sveicam jūs mūsu sanāksmē. Es sveicu arī Austrijas žurnālistu grupu ko Šmitas kundze ir uzaicinājusi uz mūsu sanāksmi. Šodien mums ir ļoti interesanta sanāksme, jo Bulcas kundze pirmo reizi viesojas mūsu komitejā pēc uh, stāšanās komisāra samatā. Bulcas kundze, tagad vārds jums. Good morning, everyone. Labrīt, cienītie kolēģi! Sveicienu no manas komandas. Ceru, ka mums izdosies turpināt darbu tikpat brīnišķīgi kā iepriekš. Ar gandarījumu vēršos pie jums ar dažiem aspektiem, komentēšu par dažiem pēdējo nedēļu noteik, notikumiem. Man ir prieks būt šeit, atrasties kopā ar jums un es ceru, ka mums būs ļoti ražīga sadarbība nākamos piecus gadus. Kā atceraties, uzklausīšanā šajā komitejā tikai pirms sešām nedēļām, kas liekas ļoti ilgs laiks, es biju apņēm, pauda apņemšanos sastrādāties ar katru no jums, panākt arī, lai mana komanda regulāri atskaitās par darbu, ka, kas ir manā atbildības jomā. Bija ļoti produktīva sanāksme pēdējo reizi Strasbūrā un ceru, ka turpināsim tādā pašā garā. Svarīgākā motivācija man jūs satikt ir uzticības veidošana. Mums jāsaprot, ka strādājam vienās pozīcijās Mums jāiegūda laiks kopīgu dokumentu sastādīšanai, lai tos varētu sekmīgi pabeigt. Citādi ļoti žēl, ka reizēm mēs izniekojam laiku un mūsu darba cikls nepie kā nenoved. Tāpēc esmu ļoti apmierināta, ka varēja atsaukties Kramer kungu uzaicinājumam ierasties pie jums, un paust savu viedokli par investīciju plānu, ko komisija pieņēma pagājušajā nedēļā, un īpaši par to, kādas sekas tas atstās uz transporta nozari. Es pilnīgi atbalstu 315 miljārdu eiro plānu, kura mērķis ir veicināt nodarbinātību, veidot jaunas darbvietas, lai sniegtu jums strukturētu prezentāciju par to, ko iegūs transports. Pastāstīšu par trīs kolonām vai pīlāriem, kas šeit ir saskatāms šajā fondā. Pirmkārt, tiks izveidots Eiropas strateģisko ieguldījumu fonds naudas tātad apsaimniekošanai. Otrakārt, ticama projektu plānu sistēmas izstrāde kopā ar atbalsta sistēmu, atbalsta programmu. Tas ir svarīgi, lai um, būtu atbalsts. Bez atbalsta projektus nav iespējams pabeigt. Tātad tas otrs pīlārs ir svarīgs ne tikai pašiem projektiem, bet arī atbalsta programmai. Un treškārt, vērienīga ceļkārte, lai uzlabotu ieguldījumu noteikumus. Privātie ieguldītāji negrib ieguldīt, ja nav paredzams tiesiskais regulējums. Tātad arī šīs pīlārs ir ļoti svarīgs - nauda, projekti un noteikumi. Tad parunāsim sīkāk par šiem trim elementiem un īpaši uzsversim to, cik tie ir svarīgi transporta nozarei. Ceru, ka jūs arī esat tikpat sajūsmināti par to, kā es. Transportā ir vajadzīgi lieli ieguldījumi. Saskaņā ar pētījumiem par deviņiem Eiropas koridoriem vairāk kā 75 miljārdi eiro investīcijās ir vajadzīgi katru gadu tikai tajos koridoros, kas ir pārē, pārēropas tīkla sastāvā. Pat ja 315 miljārdu projekts skan labi, mums vēl ir šis tas jādara arī nākotnē. Ieguldījumi ir īpaši vajadzīgi tīrējos transporta veidos, dzelzceļā un kuģu transportā. Ir jāatrisina problēmas, kas ir saistīts ar robežām, lai transporta sistēma būtu vienotāka un efektīvāka. Piemēram, vajadzīgi uzlādes punkti lielceļos arī pilsētās ir jāuzlabo infrastruktūra visā Eiropas līmenī, lai izkļūtu no burvi loka. Pilsētu mobilitātes ieguldījumi arī ir nepieciešami, jo tajos rodas visvairāk, visintensīvākā satiksme un piesārņojums. Ir vajadzīgi prātīgāki, viedāki risinājumi un arī ieguldījumi Eiropas transporta sistēmas pielāgošanai 21. gadsimta vajadzībām. Inteliģents transporta sistēmas ir jāievieš visā Eiropas līmenī, lai uzlabotu esošo infrastruktūru un izveidot tādu transporta sistēmu, kas patiešām atbilst pilsoņu un kompāniju vajadzībām. Jaunais Eiropas strateģisko investīciju vai ieguldījumu plāns partnerībā ar Eiropas investīciju banku ir īpaši svarīgs transporta nozarei. Tas radīs jaunas iespējas finansēt manas minētās vajadzības. Jāsaprot, ka tas papildina, nevis aizstāja jau ieviestos līdzekļus, piemēram, Eiropas Connecting Europe uh, sistēmu un citas, kur, no kurām galvenokārt iegūst tieši, galvenais ieguvējs ir tieši transporta nozare. 21 miljards eiro ļaus finansēt tos projektus, kurus līdz šim finansēja Eiropas Investīcija banka. Tas ļaus finansēt arī dažus projektus, ko nevarēja finansēt no Eiropas projektiem, no Eiropas līdzekļiem. Piemēram, transporta līdzekļu aprīkošana ar skaidrām, inteliģentām sistēmām, uzlādes punktiem, Cēzaru un tam līdzīgi. Mēs pievērsīsimies tieši pārdomātākajiem, gatavākajiem projektiem, kurus var uzsākt nākamo trīs gadu laikā. Connecting Europe sistēma, kur daudz no jums palīdzēja izveidot. Izmantos jauno ieguldījumu fondu, fondu lai izstrādātu ja, inovatīvus finanšu instrumentus. Ar tiem var radīt vēl lielāks ieguldījumu iespējas un vērsties pret dažādiem riskiem pat uzlabot ieguldījums 15 reižu apjomā. Dažos gadījumos pat vēl vairāk. Skaidri, teiksim skaidri, 10% no šī budžeta ieguldījumu budžeta mm, nemainīs jau esošās prioritātes. Spēcīgais budžets paredz līdzekļus projektiem, kurus bez šiem līdzekļiem nevarētu finansēt, ir īpaši lielus pārobežu projekts un sastrēgumu punktus centī koridoros. Šie te prioritārie TNT projekti būs pieejami gan CERFA finansējumam, gan arī no jaunā fonda. Tas ļaus dalībvalstīm izslēgt šos projektus no valsts parāda un deficīta aprēķiniem, jo Eiropas Savienība garantēs, sniegs garantijas privātiem ieguldījumiem. Dāmas un kungi, cienītie kolēģi, jaunais ieguldījuma plāns nav tikai par naudu. Tas paredz noteikt īstos projektus, paredzēt atbalstu tiem, lai tos varētu ieviest. Tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Man neuztrauc tik daudz naudu kā tieši projekti. Mums šeit ir jādara savs darbs. Projekti ir jānosaka, vai tie atbilst trim, trīs pamat kritērijiem. Pirmkārt, projekti ar Eiropas virsvērtību, skaidru un inteliģentu mobilitāti. Vakar runājām par jauno jūras menedžmentu vai pārvaldīšanas paketi, un tur bija skaidri redzams, kā var radīt virsvērtību, apvienojot zināšanas, infrastruktūru un spējas, un es ceru, ka Mums būs vēl daudz tādu veiksmīgu projektu. Otrs kritērijs ir projekti, kas ir rentabli un pat ienes peļņu sociālo, piemēram, sociālos ieguvumus, darba vietas. Šeit gribētos visus aicināt. Izveidosim pareizus inteliģents darba vietas, un to var darīt tikai paredzot uzlabojumus. Treškārt, atbalstīsim projektus, kas ir jau gatavi ieviešanai, kurus var uzsākt vēlākais trīs gadu laikā. Šie trīs pam kritēriji - virsvērtība, sociāla-ekonomiskie ieguvumi un drīza uzsākšana. Esmu ap pārliecināti, ka transporta nozara var nodrošināt projekts ar sociāli ekonomiskiem ieguvumiem. Mēs nesakam no nulles, bet pātrinām procesu un precizējam projektu prioritātes secību. Transporta projektu ieguldījumu apjoms, ostas, dzelzceļi, tuneļu uzlabošana, ITS un tīrās degvielas tehnoloģijas, tas viss prasa 100 miljārdus eiro ieguldījums. Dalībvalstis komisijas darba grupā jau iesniedz dažādu projektu sarakstu, kas tika izraudzīti ņemot vērā šos trīs kritērijus, no nu, kuriem arī liela daļa bija saistīta ar transporta infrastruktūru. Itāļu prezidentūras iniciatīva Kristofersona ziņojums, kas oficiāli iznāks rīt, bet tas jau ir šeit, un jūs zināt, ka tas eksistē. Šeis, šeis, šis ziņojums, šajā ziņojumā ir norādīti transporta projekti šajos desmit koridoros. Tikai daži piemēri no tipveida projektiem, kurus Kristofersona kungs kopā ar Kurtu Boldvīgu un Karlo Sečī norādīja. Dažos koridoros trūks infrastruktūras, piemēram, Rail Baltica starp Varšavu un Tallinu. Kievas kanāla uzlabošana, Barcelonas sistēma otrkārt biznesa iespējas Dublinas un Valets ostā, trešā grupa, piemēram, pilsētu transporta projekti, piemēram, Briseles pilsētas mobilitātes plāns, jauna metro līnija Parīzes piepilsētā vai jauna elektro līnija Čehijā. Tie ir ļoti konkrēti projekti no dažādām dalībvalstīm. Priekšstādāja kungs, cienīt tie klātesošie ieguldījumu plāns ir dod mums dažādas izdevības, bet ir jāapzinās, ka privātie un publiskie ieguldījumi var notikt tikai tad, ja mēs izstrādājam pareizu tiesisko regulējumu, lai pie, pievilktu ieguldītājs, piesaistīt ieguldītājs, ir jāsamazina birokrātija jānodrošina, ka jaunie noteikumi ir pēc iespējas vienkāršāk un skaidrāki. Tieši tāpēc man liekas īpaši svarīga refit iniciatīva. Jaunai iniciatīvai būtu jābalstās uz pamatīgu socioekonomisko un ietekmes novērtējumu. Priekšsēdē kungs jūs minēja, jā, priekšsētājs minēja parlamentā trešdien trīs īpašus aspektus. Vienotās Eiropas debesis, Lūbelt iniciatīva un viss šīs trīs jomas ir ārkārtīgi svarīgas ieguldītājiem. Tās ir arī norādīts kā prioritāts manā uzdevuma izklāstā. Esmu pārliecināta, ka ceturtā dzelzceļa pakete būs transporta padomes darba kārtībā rīt. Varbūt mums vajadzēja satikties divas dienas vēlāk, tad mēs varētu jau runāt par rezultātiem, bet ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai mēs izdarītu spiedienu uz padomu un varētu panākt likumdošanas procesu pabeigšanu līdz vasarai. Es ceru, ka mēs šajā jomā varam strādāt kopīgiem spēkiem, cienīt tie klātesošie pareizā tiesiskā regulējuma bāzes izstrāde ir ne tikai Eiropas iestāžu, bet arī dalību valstu uzdevums. Tas nozīmē ieviest pareizu infrastruktūras politiku, jāievieš piesārņotājs maksātājs principu, ieguldījums no infrastruktūras ir jāieguldi pašā infrastruktūrā, un daudzās dalībvalstīs tas nenot, nav noticis. Šai ziņā es zinu, ka daži jūs komitejas locekļi prasīs, vai es atbalstu vai neatbalstu Vācijas ceļu nodokli. Šis jautājums noteikti atkal izdosies, tiks uzdots, un es varu uzreiz atbildēt uz to, sakot, ka šajā jautājumā pretēji nodokļu sistēmām smagajiem transporta līdzekļiem dalību valstu likuma projekti nav, netiek paziņot komisijai, tāpēc komisija varēs būs tiesīga sniegt oficiālu nostāju par nodevu sadarību ar Eiropas Savienības līgumu tikai tad, kad Eiro Vācijas parlaments pieņems šādu noteikumu. Šobrīd var teikt tikai dažas lietas. Komisija pilnīgi atbalsta lietotāju maksātāju principu. Tā īpaši uzraudzīs to, lai tas notiktu ievērojot Eiropas Savienības līgumos norādītos principus, tostarp nediskriminācijas principu. Nevar būt kompromisi par to, un esmu pārliecināta, ka Vācijas iestādes to pilnībā saprot, Es uzdevums ir dienestiem sastrādāties ar Vācijas iestādēm, lai gūtu visu nepieciešamo informāciju. Un ziņās jūs jau varbūt dzirdējāt, ka mums bija ļoti pozitīva tikšanās šajā jautājumā ar Vācijas ministru. Kā iepriekš jau teicu, esmu apņēmusies strādāt ar jums savstarpējas saprašanās gaisotnē un es zinu, kas notika šeit agrāk, mums bija pienāca informācija par nopietnu pārkāpumu un arī runājot par jautājumu Kalas kunga piedāvāt to nopietnu ceļu satiksmes pārkāpumu uh, klasifikāciju. Man teica, ka šis teksts divus gadus ir intensīvi apspriests dalībvalstīs un komisija ir darījusi visu, kas ir tās spēkos juridiskajā sistēmā, ko vien ir varējusi. Un esmu gatava vēlreiz pārskatīt šo lietu un pār pievērsties arī jūsu bažām, bet mēs zinām, ka sociālās likumdošanas galvenais uzdevums ir nevis tās trūkums, bet drīzāk tās noteikumu ieviešana. Ja būs vairāk likumu, tas nozīmē, ka praksa būs labāka. Atcerēsieties, es jau uzklausīšanā apņēmos pievērsties šai problēmai, nepieļaut dažādas noteikumu interpretācijas, tāpēc Man pārsteidza, ka jūs noraidāt priekšlikumu par attiecīgo pārkāpumu labāku kategorizāciju un novēršanu. Varēja būt, ka tas ir tikai dažādi daļais likumam, daļais risinājums, bet tas vismaz iet pareizajā virzienā, un tāpēc jūs būtu varējuši atbalstīt. Bet es, protams, respektēju jūsu viedokli, jūsu balsojumu, un ceru, ka mēs turpināsim kopā sastrādāties, bet vēl nobeigumā teikšu, ka vienmēr var uzlabot visu, un tāpēc aicinu jūs to paturēt prātā. Priekšsēdē kungs, cienītie klātesošie dāmas un kungi, es vēlētos drīzumā spēt pievērsties jaunajām iniciatīvām kurus es pieminēju jau uzklausīšanā. Es gribu izšķiroši dot ieguldījumu priekšētāja Junkera politiskajās vadlīnijās izklāstītajās prioritātēs. Es gribu, lai transports būtu attīstītos, lai rastos jaunas darba vietas, tam ir, tas ir svarīgi, lai sai, saistītu mūsu reģionus un transports, es atvainojos, ekonomika virzītos energoefektīvā virzienā. Tas ir mans mērķis. Mērķi arī atcerēties ceļotāju vajadzības, pasažieru un uzņēmumu vajadzības, kā arī panākt, lai Eiropas transporta ekonomiku uzplauks. Es ticu gan tehniskiem, gan citu veidu jauninājumiem, inovatīviem biznesa modeļiem, pakalpojumiem. Šai ziņā arī viedo pilsētu projekts būs manu, manas darba kārtības augšgalā komisija līdz decembra vidum pabeigs darbu pie, šīs tā, pie šī jautājuma un ceru, ka varēšu decembra plenārsēdē jums par to paziņot. Šovakar kopā ar Kramer kungu, Kremer kungu piedalīšos darba viedokļu apmaiņās ar komisāriem un parlamenta komiteju priekšsēdētājiem. Ceru, ka šīs dienas viedokļa apmaiņa palīdzēs mums arī izveidot programmu 2015. gadam un arī nākamajai piecgadēji. Mēnesis tagad es tikšos ar daudziem Eiropas transporta darbiniekiem, sektora dalībniekiem un darīšu to arī vēl visā savā pilnvaru laikā, lai mēs visi strādātu kopā labāk un ātrāk un Eiropas iedzīvotāju interesēs. Es paredzu arī regulāri apmeklēt dalību valstis, lai redzētu, kāda ir mūsu lēmumu konkrētā ietekme uz ikdienas dzīvi. Tā kā var aicināt jūs tikai pievienoties man, kad es braukšu uz jūsu valstīm vai kaut kur citur. Ceru, ka jūs saprotat, ka mans aicinājums ir no, no sirds, un es tiešām ceru uz dinamiskas, proaktīvas Eiropas transporta sistēmas izveidi kopā ar jums. Tā būs transporta sistēma, kas kalpos kā drošs mehānisms, kurā darbosies sekmīgs Eiropas vienotais tirgus. Paldies! Ja, vielen Dank. Paldies, Bulces kundze, par šo prezentāciju. Paldies, ka esat gatavi ar mums uh, veiksmīgi sadarboties. Mēs vēlamies arī to pašu. Un, protams, mēs vēlamies uh, sadarboties arī ar padomi un. Mēs esam pašpaļāvīgi, pilni optimisma, ka mēs varēsim arī e, sasniegt labus rezultātus savā darbā. Mums ir Eiropa labāk jāintegrē, jārada darba vietas, jāaizsargā klimats. Tādēļ esam organizējuši šīs debates. Paldies par jūsu uzstāšanos, tagad uzstāsies koordinatori. Mums nedaudz trūkst laika, tādēļ es došu vārdu koordinatoriem uz divām minūtēm, pēc tam jūs varēsiet atbildēt, un tad ir pieteikties vesels bars kolēģi, viņiem būs viena minūte katram, un jūs varēsiet arī viņiem pēc tam atbildīt. Es ceru, ka mēs varēsim iekļauties laikā, un viss notiks labi. Meneer de voorzitter. Vims van de Kamps, paldies priekšsēdētāji. ETP grupas vārdā gribēju sirsnīgi sveikt Bulcas kundzi pirmajā viedokļu apmaiņā. Jūs pati redzat, jūs runājat pilnas zāles priekšā. Un mēs uh, arī uzmanīgi un kritiski vērosim jūsu aktivitātes nākamo gadu laikā. Jā, man ir tikai divas minūtes, tādēļ man ir jārunā gana ātri. Pirmām kārtām uh, finansiālā elastība, investīcija plāns, Junkerkunga investīcija plāns. Cik īsti uh, elastīgs tas ir? Piemēram, uh, kādi privāti personas, privāti uzņēmumu darbinieki vēlas investēt uh, bet ja viņiem ir šiem uzņēmumiem, privātiem uzņēmumiem jāinvestē, vai viņiem uh, nebūs jāsaskars ar pārāk augstu birokrātijas līmeni, tā tad ir jādomā par finansiālo elastību un Eiropas subsīdiju paturēšanu. Tālāk, MVU. Junkers visu laiku atkārto, ka MVU ir jādod iespējas investēt, uh, bet eh, prasības bieži vien ir pārāk augstas, arī prasības par attiecīgajām summām. Un tālāk ceļu nodevas. Neviens Eiropā negaida vienotu ceļu nodevu sistēmu. Nu, nevajag sākt kaut ko tādu darīt, bet mēs gribam vienoties cits ar citu, mēs gribam vairāk harmonizācijas. Un gribam, lai ceļu nodevs varētu iekasēt vienkāršāk. Uh, Lietotājs maksā, jā, tāds princips tiek izmantots, bet ir iespējams to visu vienkāršot. Un es ceru, ka jūs arī uh, uzmanīgi vērojat, ko dara Vācijas valdība, jo ir patiešām bēdīgi uh, kādam uh, ļaut uh, iekrist uh, bedrē un teikt, ka nevar viņam palīdzēt tālāk aviācija. Šeit ir milzīgas problēmas. Uh, Pirmām kārtām konkurence ar avio sabiedrībām, kas nav ES avio sabiedrības. Ko jūs darīsiet lietas labā nākamo gadu laikā, jo mēs vēlamies paturēt tomēr Eiropas aviāciju? Paldies! Īsmēls Ertuks lūdzu. Labrīt, komisārs kundze! Arī mēs, sociāla demokrāti, jūs sirsnīgi sveicam transporta komitejā un novēlam panākums turpmāko piecu gadu laikā. Nu, jāsaka, ka mums, mums gaida tāds visai uh, piesātināts darba cēliens. Komisārs kundze, man jums ir vairāk jautājumu. Pirmais. Varbūt, ka visnepatīkamākais tā tad vācu ceļu nodevs vieglajām automašīnām. Kopš vakardienas Vācijas Federālajā republikā finanšu ministrija ir uh, sagatavojusi uh, pētījumu, ka Vācijas auto vadītāji uh, um, dabūs maksāt vairāk un. Es vispār negribu uh, par to visu tagad runāt, ir sagatavots likumdošanas priekšlikums, jūs teicāt, ka īsti nevarat vai nevēlties par to runāt, bet es gribēju uzdot uh, papildus jautājumu, jo uh, Izrādās, ka ir, eh, Vācija mēģina pieņemt divas likumus. Pirmām kārtām eh, ceļu nodevu visiem, lai tas saskan ar ES tiesībām, un otrām kārtām eh, Vācijas likums, kas samazinātu šo nodevu līdz Vācijā pieņemtajam līmenim. Vai tas saskan ar Eiropas likumdošanu? jā vai nē. Otrs jautājums eh, saistīts ar sociālajām tiesībām. Savā vēstulē un arī uh, uzklausīšanās jūs teicāt, ka jūs būsiet pret sociālo dempingu. Nu, kādas konkrētas likumdošanas priekšlikums jūs varat šeit ilustrēt, lai pret to vērstos? Uh, Un trešais jautājums uh, ir saistīts ar, ar uh, prezidenta Junkera piedāvāto desmit punktu plānu. Tur transporta joma vispār, diemžēl, nav pieminēta. Nu, kādu vietu ieņem transporta joma Junkera komisijas programmā Roberts Zīlūdzu? Paldies! Es arī gribēju uh, sveikt EKR grupas vārdā komisārs kundzi komitejā. Jūs eh, jau ļoti labi eh, aprakstījāt šo plānu. Jaunajā 300 miljārdu eiro eh, paredzētajā investīcija plānā un esmu tomēr noraizējies. Mēs tik daudz gadus strādājām pie TNT vadlīnijām, pie Connecting Europe instrumenta, lai saglabātu kohēziju, lai varētu savienot arī tādas mazāk apdzīvotas vietas Eiropā ar tās centrālajām daļām. Un ja mēs runājam tādos teorētiskos vilcienos, tas ļoti labi izklausās, piesārņotājs maksā, un pēc tam šie līdzekļi atkal tiek ieguldīti infrastruktūrā. Uh, Bet vai tas nozīmēs, ka vairāk tātad infrastruktūra tiks uzlabota biezāk apdzīvotās zonās, kur jau tāpat ir arī vairāk līdzekļu un vairāk uzņēmumu? Tas pats attiecas arī uz privātiem uzņēmumiem. Viņi grib ieguldīt tādos projektos, eh, kur ir eh, lielāki, lielāks peļņas iespējas un mazāk, riska, mazāk riskants ieguldījums tādās jomās, kur, piemēram, ir mazāk peļņa. Un šis jaunais fonds arī šeit ir, tas ir saistīts ar zināmiem riskiem. Vai ir uh, kaut kādi maksimālie griesti ES finansējumam? Kohēzijas fonds 10 miljardi sākotnēji tika paredzēti Connecting Europe. Ja ir, piemēram, 85% no ES līdzfinansējuma kvota un vai 15%, tad var izmantot ne šī fonda un tad vispār vietējās pašvaldības nebūs iesaistītas. Vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem? Es domāju, daudziem kolēģiem komitejā būtu patiešām interesanti dzirdēt atbildes. Man vispār nav laika te pieminēt sociālo dempingu, bet pie tā noteikti vēl atgriezīsimies. Gezīna Maisner, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, paldies par uh, šo izklāstu, paldies par to, ka iepazīstinājāt. Uh, mūs ar saviem uh, nolēmumiem un ar to, ko esat apņēmusies darīt. Es domāju, ka Junkeram nebūs nekāds iespējas. Viņš uh, noteikti uh, inficēsies no jūsu entuziasma un jāsaka, ka bez transporta Eiropas Savienībā mēs nevaram izteikt desmit punktu plānā. Transports nav minēts, nu jā, tas varbūt nav nekas pārsteidzošs, bet tas noteikti ir jāmaina. Tagad konkrētas piezīmes par jūsu teikto. Pirmām kārtām investīcija pakotne un jaunās iespējas labāk finansēt Jūs teicāt, ir iespējams tā, ka dalība, val... ir iespējama tāda situācija, ka dalību valstīm vispār nekas nebūs jāinvestē, tās varēs tātad šos projektus. Uh, šo projektu finansējumu ietaupīt, un vai būs patiešām tāda projekta, ko finansēs pilnībā Eiropas Savienība, ja iekšēji ūdens ceļi un dzelzceļi ir ļoti svarīgi, bet vai tieks domāts arī, piemēram, par automaģistrālēm. Tālāk ceļu nodeva. Esmu jau uzdevusi divus mutiskus jautājumus, vaicājot, vai Vācijas piedāvājums ir saskaņā ar ES tiesībām. Un tālāk šis princips maksā lietotājs, maksā piesārņotājs. Tur nav nekā atžgārna, bet ja kāda dalība valsts vispār neieviesīs um, šo. Um, ceļu nodevu, vai tad šis princips uh, maksā lietotājs, maksā piesārņotājs uh, patiešām pilnībā um, attaisnosies. Un jūs teicāt, ka tad, kad jūs dosieties uz dalību valstīm, jūs labprāt vēlētos ņemt līdzi arī transporta komitejas locekļus. Tas man šķiet ļoti labs uh, ierosinājums, jo līdz šam tā tas nav noticis ar citiem komisāriem. Un tad mēs varētu dalību valstīs izdarīt tādu zināmu spiedienu, lai tās ātrāk īstenot projektus. Uh, un ja kāda dalība valsts pārāk vilcinās, tad mēs varētu arī tiešām to nedaudz pabīdīt uz priekšu. Thank you, Chairman. Thank you, komis. Maija Kula, paldies. Paldies, eh, komisāras kundze. Es ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību. Es ar uh, prieku Mm, ieklausījos jūsu runā, jūsu prioritātes arī man ir tuvas, lai Eiropas transporta modelis būtu tāds saskaņotāks. Es vēlējos pavaicāt, kādu uh, atbalstu jūs sagaidāt no Eiropas parlamenta, kā mēs praktiski varētu jums nākt tālāk. Es esmu patiešām. Uh, ieinteresēta, lai mūsu transports kļūtu labāks, efektīvāks, videi draudzīgāks. Un mēs arī vienmēr runājam par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Tas ir tāds uh, ļoti liels, ambiciozs mērķis uh, turpmāko gadu laikā. Esmu nedaudz noraizējusies, ka mēs tomēr nedarbojamies pietiekami ātri. Mēs mēģinām paslēpt, notušēt lielās problēmas. Uh, Agrāk vai vēlāk pēc globālās klimata vienošanās uzmanība no uh, enerģijas un uh, rūpniecības nozarēm tiks pievērst transportam, jo tur arī tiek radīts ļoti daudz emisiju. Tas ir milzīgs izaicinājums, protams, vienlaicīgi arī iespēja un inteliģenta zaļa transporta politika noteikti var uh, radīt labāku, patīkamāku gaisotni gan pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem. Mums ir jābūt eh, proaktīvākiem, un es uh, gribēju pavaicāt, vai tā būs viena no jūsu prioritātēm komisijā. Paldies, Karim Delī. Bonjour. Euh, labdien, komisārs kundze, sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē, un es uzdošu ļoti konkrēti jautājumu. Es vēlētos zināt, ko esat paredzējusi darīt lai uh, um, domāt par klimata, uh, samit, klimata samitu, kas tagad notiek Limā, bet pēc gada ir paredzēts samits Pārīzē. Ko jūs esat darī, paredzējis darīt uh, transporta jomā un kādu lomu jūs esat paredzējusi spēlēt? Tātad šī nozare ir lielā mērā atkarīga šodien no naftas, un um, es domāju, ka arī uh, transporta nozarei ir jādara viss iespējamais, lai samazinātu naftas patēriņu un uh, cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tālāk, vai jūs uh, varētu konkrēt konkrēti eh, minēt, kas ir paredzēts. Jūs neko nerunājāt par aviāciju, kas arī rada lielas eh, CO2 emisijas un siltumnīca gāzu emisijas. Vai ir paredzēts eh, ieviest nodokļus aviācijas degvielai? Tā ir viena no prioritātēm, un ja runājam par piesārņojumu, vai arī dīzeļa jautājums ir jūsu prioritāšu starpā, un šis tika pieminēts šis plāns 300 miljārdu eiro. Es jautāju, kā komisija var atbalstīt uh, ekonomiski nedzīvot spējīgus projektus, piemēram, tunēlis Liona Turīna, kur mēs nezinām, kad vispār šīs investīcijas atmaksāsies, un es gribētu zināt, kā esat paredzējuši samazināt transporta ārējās uh, izmaksas. Uh, mums nav šobrīd pietiekam daudz informācijas. Peter Lundgren. Paldies, Peters Lundgrens. Tack, ordförande, och välkommen hit, eh, fru. Paldies, priekšsēdētāji. Bulces kundze gribēju jūs šeit sirsnīgi sveikt. Gribēju pateikt. Mums ir jāsaka, uh, ka ir jārisina arī eh, tie, eh, tās problēmas, kas joprojām pietiekami eh, labā veidā nav iznīdētas, kabotāža, ES likumdošanas ievērošana. Ja, piemēram, Zviedrijā ir noteikta maksimālā darba nedēļa septiņas dienas un lielās, krā, lielie kravus pārvadāšanas uzņēmumi saka, ka uh, Ehm, tas eh, tā nav iespējams, automašīna brauc atpakaļ uz Zviedriju un iekšzemes satiksme, iekšzemes transports ehm, situācija ir vienkārši bēdīga, tur ir grūti vispār kaut ko nopelnīt un Šie cilvēki brauc visu dienu ar smagajām automašīnām, strādā visu mēnesi, nopelna kaut kāds 20 eiro dienā, nu tā ir modernā verdzība. Viņiem nav iespēja arī ieiet dušā garas stundas, nav iespēja normāli paēst. Nu, jāsaka, ka šī kabatāžas regula vispār nav nesus nekādas augļas. Beidzot, ir, eh, nu, šīs lietas jāsakārto. Uh, ir, eh, tiek viltots arī vadītāja apliecības, un eh, Zviedrijā vadītāja eh, apliecības viltošana maksā, tātad, ja jūs vēlties kļūt profesionālā ceļā par smagās automašīnas šoferi, jums eh, ir jāiegulda tajā apmēram 10 tūkstoši eiro, bet čet, par 400 eiro var internetā šādu vadītāju apliecību nopirkt. Nu, vai te nevarētu arī kaut ko uzlabot? Paldies! Eh, Šīs ir pirmā jautājuma kārta. Es eh, lieku punktu runātājs saraksta galā, tad uzstāsies vispārējie, kam būs pa vienai minūtei, bet tagad jūs varat atbildēt uz koordinatoru uzdotajiem jautājumiem, lūdzu. Paldies, paldies par visiem jautājumiem, komentāriem. Es patiešām esmu gandarīta, ka jūs ar tādu dedzību strādājat šajā jomā, un tas pierāda, ka jums nav viena alga. Es gribu teikt, ka šis ir Eiropas Savienības dzinēja motors, kā arī darba vietu un izaugsmas uh, katalizators. Tādēļ mums ir patiešām jādarbojas pietiekami aktīvi un savus darbs jāveic godam. Gribu atbildēt jūs jautājumiem, mēģināt izgaisināt bāžas. Un mans kolēģis ļoti daudz palīdzēja, lai varētu palīdzēt pierakstīt visus jautājumus, bet, nu, ja kaut ko piemirstu, lūdzu, man to norādiet. Pirmām kārtām bija uh, vairāk kolēģi, kas atsaucās uz 300 miljārdu investīciju plānu, Van Kampa kungs uzdev šo jautājumu un citi. Viss, ko es varu teikt, īsnībā 315 miljārdu investīciju plāns, šī nauda netiek ņemta no kaut kurienes. Tas ir vienkārši jauns mehānisms. Uh, 10% eh, no Connecting Europe eh, tika izmantoti kā garantija, un uh, mēs vēlamies rēķināties ar apmēram 100 miljārdu eiro iespējamiem investīciju um, plāniem. Jāsaka, ka ir arī uh, jāprūpēs, lai ir pietiekami liels projektu skaidrs, ko var finansēt tādā veidā, bet mums ir uh, jāveic vēl vairāk pūliņu jāiegulda. Uh, Es uzskatu, ka transports būs galvenais ieguvējs pateicoties šim investīciju plānam. Apmēram viena trešdaļa no visa budžeta tiks uh, izmantot tātad no šī fonda. Ir uh, uh tātad uh, mums pārmests, ka desmit uh, punktu programmā nav pieminēts transports tieši, bet uh, transporta jomu jau var atrast jebkurā disciplīnā likumdošanā, darba vietās, nodarbinātībā, mobilitātē, varbūt, ka transportu nu varēja pieminēt tā patiešām skaidru un gaišu šo pašu vārdu. Es varētu varbūt eh, par to vēl apspriesties ar Junkeru kungu, bet mēs esam patiešām ļoti aktīvi, ja jūs eh, paskatīsieties mūsu Facebook un Twitter kontos, jūs par to pašu varēsiet pārliecināties. Mēs gribam, lai patiešām mūsu darbs radītu papildu vērtību, un ja es runāju par mums, tad es runāju par visiem, kas ir iesaistīti transporta eh, lauciņā. Turpmākie mēneši būs ļoti svarīgi šim investīciju plānam. Mēs vēlamies arī saņemt sabiedrības atbalstu, mēs vēlamies iegūt uzticību un mums ir jāparūpējas, lai uh, mēs ar saviem projektiem būtu pietiekami pievilcīgi investoriem. Darbs ir teju teju sācies. Un varbūt es varētu izmantot šo iespēju un pateikt, ka mehānisms ir citādāks. Arī Zīleskungs uzdeva jautājumu saistībā ar to. Mums ir kohēzijas fonds, kohēzijas finansējums, kas, ir, kas netiek aiztikts. Mums ir mehānisms no 2014. līdz 2020. gadam ir ārkārtīgi daudz naudas, kas ir asignēta tieši infrastruktūras projektiem, galvenokārt transporta projektiem. Es nevaru jums tagad nosaukt precīzi skaidrus, bet piemēram Slovenijai ir atvēlēta 1,2 miljārdi un e, lielākā daļa no šīs summas tiks asignēta tieši transporta projektiem. Tas ir viens mehānisms. Protams, ir arī aizdevumi, klasiski Eiropas investīcija bankas aizdevumi, un šis mehānisms nekur nepazudīs. Varbūt būsiet dzirdējuši arī par jauno mehānismu, lai varētu. Uh, Tātad ilgtermiņa uh, investīciju projekti, tas būs vēl papildus mehānisms. Līdz ar to mēs runājam par uh, atšķirīgiem mehānismiem, dažāda veida projektiem un 315 miljārdu mehānismu. Uh, var uh, izmantot tiem projektiem, kas jau uh, ir uh, gana gatavi, kas jau ir, tā teikt, uh, atrodas uh, uz starta līnijas, ko var uzsākt, kuru katru brīdi tuvāko trīs gadu laikā. Protams, tas viss nenotiks automātiski, ir jāveic daudz iestrāžu. Labi, man nevajadzētu pārāk daudz kavēties pie viena jautājuma atbildēšanas. Tālāk tika uzdots uh, jautājums par aviāciju un godīgu konkurenci. Mēs esam uzsākuši tieši aviācijai veltītu dialogu ar dažādiem reģioniem. Uh, mēs runājam arī par uh, startautiskiem līgumiem, tātad Persijas līča valstu aviosabiedrības un tā tālāk, un mēs vēlamies uzlabot caurskatāmību un drošības noteikumu ievērošanu. Protams, arī tādā veidā godīga konkurenci. Kad notika otrā dialoga tikšanās šī gada oktobrī, Persijas līča valstis patiešām ļoti daudz runāja par godīgu konkurenci. Nu, tas ir tāds mazītiņš solītis, bet tomēr kaut kas jau ir uh, iekustināts. Mēs turpinām šīs diskusijas un sarunas un tiek runāts arī par attiecīgas darba grupas. Uh, izveidi, lai izstrādātu šo godīgas konkurences klauzulu, un nākamās sarunas varētu notikt nākamā gada martā Katarā. Tas ir tikai viens piemērs. Mēs strādājam pie atvērto debešu jautājumiem un daudziem citiem. Un, protams, mums ir jāgaida arī politiski lēmumi. Uh, Eh, notiek sarunas ar Krieviju, un tad, kad politiskā situācija uzlabosies, mēs mēģināsim panākt vienošanos arī aviācijā. Ērtuga kungs uzdeva vairākus jautājumus. Es ceru, ka varēšu atbildēt uz visiem. Viens bija par eiro viņeti un eh, nodokļu sistēmu. It's hard for me to say anything <laughs> about this. Man grūti kaut ko komentēt. Es ceru, ka jūs uh, sapratīsiet. Es neko, nu, es neesmu redzējusi to rakstīt uz papīra. Tās ir baumas, uh, žurnālisti kaut ko ir teikuši. Viss tā tad ir uh, tikts pate, tika pateikts mutiski. Es uh, te tikos arī ar ministru, bet viņš teica, nu, parādiet man konkrēti informāciju, uzlikt uz papīra. Un vienīgais, uh, ko es varu tagad darīt, ir nekomentēt. Uh, Protams, mēs ļoti rūpīgi sakosim situācijas attīstībai. Mums ir bijuši e, oficiāli, formāli dialogi ar kolēģiem no Vācijas, un mēs viņiem regulāri piedāvājam palīdzēt. Sākot, ka nevajag uzsākt kaut kādu tiesvedības darbu, bet ja tas būs nepieciešams, tad mums e, komisijai kā līguma sargātāji tas būs jādara. Bet mēs, protams, konsultēsimies arī ar uh, juridisko dienestu. Es pati šo lēmumu vienpersoniski nepieņemšu. E, ja drīkstu jūs pārtraukt, ja jūs runājat tik ilgi, tad jums jāpaliek ilgāk, jo ir vēl 25 runātāji pieteikušies un gaidīs atbildes uz saviem jautājumiem. Labi, tad par um, ekoloģiju. Zaļā darba kārtība ir ļoti tuva manai sirdī un biju patiešām šokēta, kad gatavojoties uzklausīšanai redzēju, ka 93% enerģijas Eiropā nāk no naftas, un mums patiešām ir jāsamazina atkarība no naftas kā energoavota, un ja mēs samazināsim šo atkarību, automātiski pazemināsies CO2 emisijas, var pilnībā piekrist kolēģim, kas šo jautājumu uzdeva. Mēs pie tā strādājam Negribu uh, izpaust informāciju pārāk ātri, bet pēc jaunā gada jau jūs uh, informēsim pamatīgāk. Paldies. Tad daži jautājumi par ārējām izmaksām. Mēs vēlamies uh, ārējās izmaksas iekļaut atskaites sistēmā un esam saņēmuši arī norādes no ES eh, e dalību valstīm, ka tā tas arī notiek. Mēs eh, pētām dažādus eh, modeļus un rezultātus. Es ceru, ka tā tiks ieviest kā sistēma. Mēs caurskatāmību noteikti atbalstām un ārējās izmaksas ir jāiekļauj kopējās izmaksās. Mēs atbalstām šādu principu. Delī kundze teica, ka kaut kas ir jādara kopa 15 sakarā, ja 15. Pušu, pušu konferences sakarā, kas notiks Limā. Eh, tā ir Šefčoviča kunga kompetence, bet mēs, protams, arī darīsim to, kas ir eh, saistīts ar transporta jomu un informēsim jūs jau pēc jaungada par eh, to, ko esam apņēmušies veikt šajā kontekstā. gribēju arī atbildēt par trešo valstu investoriem. Protams, viņi ir laipni lūgti investēt mūsu infrastruktūrā, kad un kā tas tieši notiks, par to mums, protams, vēl ir jāapspriežas. Bet Mums ir nepieciešama apmēram 700 miljārdu eiro, lai modernizētu mūsu transportu. Un jāsaka, ka mums ir uh, jāmaksā augsta cena par to, ka šī joma tik uh, ļoti tika atstāta novārtā pagātnē. Un mums būs jāpie, jāmeklē jauni investori. Lungren kungs uzdev ļoti precīzus jautājumus, arī Ertuga kungs. Tāpat viņi uh, vaicāja par sociālo dempingu, joprojām uh, uzskatu to pašu, ko jau teicu savā uzklausīšanā. Sociālais dempings nozīmē to, ka nabaga šoferi vienkārši tiek paverdzināti, konkurence tiek deformēta un jāņem vērā, protams, arī ekonomiskā situācija valstīs, kur tas notiek. Tas ir, protams, bēdīgi, nav jau tā, ka mēs nevarētu neko darīt. Bet jāgarantē, lai tiktu ievērota likumdošana. Bet, eh, protams, visiem eh, transporta jomā iesaistītājiem ir jārūpējas par eh, atbilstību likumdošanai, ne jau tikai komisijai, un jārunā arī par atbildības dalīšanu starp dalību valstīm, par kopīgu atbildību dalību valstu starpā. Es lūkšu, lai dalību valstis to uztver nopietni. Es gribu lūgt arī jūsu palīdzību. Es domāju, ka komisija viena to nevarēs paveikt. Un tāpat es visu laiku turpināšu atkārtot, ka ir eh, tātad jāievēro likumdošana un jau spēkā stājusies eh, likumdošana ir labāk jātransponē. Bet es tiešām gribu atbildēt uz visiem jautājumiem, saka komisāru, kuru pārtrauc priekšsādētāja kungs. Jā, bet ir tagad vēl 25 jautājumu. Džekija Foster. Thank you, Chairman. And... Paldies, priekšsādētāji. Jā, jūs redzībā vienu minūtu. Paldies, priekšsādētāji Nu, pāris komentāru. Uh, jā, runājot par konkurenci, uh, ir uh, privātie investori, kuri uh, domā, ka projekti attīstīsies labi un ka būs uh, konkurence. Runājot par izaugsmu un nodarbinātību, uh, Protams, ir svarīgi nodarbinātības jautājumi un vides aizsardzība, bet nu, mūsu transporta komitejā uh, mēs, protams, ņemam šos jautājumus vērā, bet mums ir arī citas komitejas, kas ir atbildīgas par šiem aspektiem. Es gribu turpināt uh, uh, kolēģi Zīle te, Zīles teikto par šo investīciju plānu. Šeit ir skaitļi, tā kā telefona numuri. Es pārstāvu apvienoto karalisti, kura ir lielā, dod lielu ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Un runājot par vienotām Eiropas debesīm, aviācija netika pieminēta pietiekam. Tā ir uh, vērienīga infrastruktūra, un es arī vēlētos, lai uh, citām jomām būtu pievērsta lielāka uzmanība, kad mēs um, tiksimies nākamreiz. Nu, liels paldies, ka jūs ieradāties. Liels paldies, Luis de Grandes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, komisārs Kundze, kas esat ieradusies šeit. Uh, protams, jūs izteicaties ļoti vispārīgi, bet katram ir sava, sava sapīgās vietas. Spānijā mēs ļoti ceram, nu, ka Junkera plāns ies uz priekšu un valstīm arī ir jādod savus ieguldījumus. Jautājums, protams, jūs teicāt, ir trīs svarīgākie aspekti katrā projektā. Spānijai svarīgi tikt vaļā no bezdarba. Ko dos konkrētie projekti Spānijai? Junkera plāna svarīga, svarīgs faktors ir tāds, ka jaunās valstis nedos līdzekļus, un mūsu valsts, manai valstī ir deficīts un jāizpilda prasības, lai tiktu ārā no šīs situācijas. Paldies! Pēters Van Dālen. Priekšsēdētāji, paldies! Bultas kundze, sveicu jūs mūsu komitejā. Es domāju, ka nākamreiz jūs uh, uzaicinot ir jāparūpējas, lai jūs ilgāk varētu uzkavēties komitejā, jo tagad tas ir, nu, tā ļoti ātri. Uh, jūs runājat par 2015. gada programmu un tā tālāk. Es domāju, ka jums uh, vajadzētu runāt par uh, eko kombi tipa uh, smagajām mašīnām, kas var ceļā atrasties ilgāk un uh, var pārvadāt vairāk kravas. Uh, Tālāk runājot par sociālo dempingu, lūdzu um, iekļaujiet to savas uh, darba kārtības augšgalā. Šie ir ļoti grūti laiki, jāsaka, ka bieži vien uh, sociālie apstākļi, darba apstākļi tiek uh, atstāt novērtā tādos laikos, bet lūdzu uh, padariet tos prioritārus. Paldies. Paldies. Nākamais uh, Gerks Bahs. Herzlichen, herzlich willkommen, Frau Kommissarin. Sirsnīgi sveicu komisāras kundze Es domāju, ka mēs esam izveidojuši jaunu dinamiku. Nu, varētu teikt, jau ir izveidots tāds kā dzinējs, kas mūs virz uz priekšu. Vispirms eh, es gribu jautāt par uh, C, autotransportu, mums ir lielas uh, drošības problēmas gan ar sociālo dumpingu, gan, dempingu, gan tehniskām problēmām, tāpat uh, vides aizsardzība, kur transports rada lielu uh, noslogojumu. Vai jūs vēlaties arī iet šajā virzienā un eh, nu, risināt šīs problēmas? Nu, es nezinu, vai gluži aģentūra būtu jāveido, bet kaut kas tam līdzīgs. Tālāk par uh, transportu šeit ir runa ne tikai par uh, degvielu, bet arī par nodarbinātajiem uh, kravas transporta jomā, lai varētu nodrošināt atbilstošu kvalifikāciju. Merci. Paldies, komisārs Kunze, par jūsu prezentāciju. Pirmo atbildi, kas ir ļoti iedrošinoša. Trīs punkti. Ceturtā pakete par transportu, dzelzceļa transportu. Jūs teicāt, cerēt, ka viss tiks pieņemts līdz, līdz vasarai. Bet ja politika netiks, nepavirzīsies uz priekšu līdz vasarē, ko jūs domājat darīt tehniskajās, tehniskajos aspektos, kas jau ir ļoti tālu izstrādāti? Runājot par ieguldījumiem transportā un Junker projektu, es arī ar gandarījumu dzirdu no jums, ka paredzētas ir izslēgta uh, zināmas dalību valstis gribētu dzirdēt arī kādu veidu svaigi ieguldījumi ir paredzēti, vai jums ir minimālais cikls, kas būtu pietiekami interesants. Un man vairs nav laika, diemžēl, uzdot trešo jautājumu. Paldies, nākamais. Nākamā runātāja ir Izabela Adamante. Paldies, priekšstādāja kungs, arī es vēlētos sveikt komisāru šeit. Divi pāris jautājumi. Viens par Junkera plānu ir jau tātad saraksts ar prezentētiem projektiem. Jautājums, vai vēl kaut kas ir iespējams um, iesaistot ekspertus un modalitātes. Nākamais pārvadājuma aspekts - kabotāža. Te ir steidzami jārīkojas. Ja jo ir negatīva ietekme uz dalību valstīm. Vai eksistē pētījums, vai ir pēt, tiek veikts jau, lai pārbaudītu, kāda šā brīža noteikumu, kāda ir šā brīža noteikuma ietekme uz dalību valstīm, un vai arī paredzētu kādu grozījumu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Massimiliano Salīni. Paldies! Paldies komisāri par labo darbu. Viens jautājums par CEF un jauno Junkera ieguldījumu plānu. 3 miljardi, cik zināms, šodien būs um, CEF ieguldījums jaunajā fondā. Kā tiks izmantoti 8 no 16 Eiropas Savienības miljardiem kā dalība šajā fondā? 3 miljardi ir svarīga summa. Ceru, ka no CEF vairāk līdzekļu netiks atņemti. Pirmais jautājums uzreiz ir tāds. Ne visi ieguldījumi ir vienlīdz ienesīgi, vienlīdz ātri. Ja mēs atņemam 3 miljardus un ieguldam ieguldījumu plānā, cerot, ka tie tiks kompensēti ar privātiem ieguldījumiem, tas nozīmē, ka mēs ceram uz īstermiņā ienesīgiem īstermiņa peļņu, bet kā pieredze rāda, tas varētu tā arī nenotikt, tāpēc es vēlos pievērst jūsu uzmanību šai problēmai. Paldies, nākamais ir Markus Pīpers. Jā, paldies, komisāra, pavisam īsi. Jūs minējāt dažādu veidu um, prasības, kas tiek izvirzīts jaunajiem projektiem, Eiropas virsvērtība, gatavība uzsākt un Tas ir tieši tas, ko mēs arī paredzam Europe Facility. Mans jautājums ir tāds ir, jo tagad konkrēti uzdevumi dalībvalstīm uzstādījumi saistībā ar šo te, kāda veida prasības tiek paredzētas jaunajam, kā, kā tas, kā tas, kā tas, kā tās tiks salāgots ar jauno inspekciju instrumentu. Nākamais UNESCO kungs. Paldies, priekšsētāji komisārs kundze, par prezentāciju. Jautājums, vai jūs nāksiet pie parlamentu un prasīsiet CEF regulās grozījums, jo tad ir daudz atšķirības. Vispirms nauda. Mēs nolēmām par vienu summu, tagad ir cita summa. Tad mēs lēmām par projektu sarakstu, un mērķi dzelzceļš tagad jūs stāstāt par projektiem. Bet mēs domājam, ka ne jums, bet komisijai ir jāceļ priekšā visi projekti, ko prasīt lielvalsts ir vajadzīga pārskatāmība. Jūs minējāt citus projektus, kas atšķiras no tiem, kas atšķiras par kuriem mēs lēmām saistībā ar regulu. Manā skatījumā jums vajadzētu atnākt uz parlamentu un pastāstīt par regulas grozījumiem. Paldies! Nākamais Inese Jalasenda. Paldies, komisārs kundze! Gribētu skaidri paust bažas. Mums ir daudz miljoni un ir programmas, Junkera plāns, Es ceru, ka nenotiks tālāk ir regulas grozījumi. Mums jau tā prasīja liela darba to visu saskaņot, un ir iegūts optimāls rezultāts. Mans jautājums ir saistījums saistībā ar publiskā parāda izslēgšanu un līdzfinansējumu tikai līdz 10% apmērā. Es gribētu, lai jūs izskaidrotu to sīkāk, jo ja tas mums ir svarīgi. Uh, Vai jūs šodien runājat arī par projektu sarakstu, ko celsiet priekšā padomē, bet termiņš ir 26. februārs. Ko jūs darīsiet? Mums ir konkrēts tagad termiņš un ir jāiz, jāiztiek galā ar šiem projektiem. Visbeidzot, atbalsts, par ko jūs minējāt. Kurš lems par Eiropas virsvērtību? Vai kāda būs Eiropas investīcija bankas loma? Paldies! Paldies, Ivo Belet. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Esmu šeit dāls vidū divi īsi jautājumi. Uz pirmo jau uzdev, pirmais jau tika uzdots par sociālo dempingu. Mah un Fandālen kungs, vai jūs piekrītat, ka tas ir prioritārs jautājums? Un vai jūs esat gatavi risināt to projektu prioritāru kopā ar kolēģi par sociālo, sociālajiem jautājumiem taisnīgu? Otrakārt, par ostu paketi 3. Tā ir iestrēgusi. Mēs gaidām precizējumus par valsts atbalsta pamatnostādēm no komisijas, man no konkurences kolēģiem, kā jūs gribat progres, panākt progresu saistībā ar šo uh, dosie un kāds ir jūs paredzētais termiņš. Nākamais runātājs Danielā Jūto. Paldies! Labdien, komisāri, esmu šeit. Vispirms vēlētos teikt, ka nepiekrītam jūs. Mums, nu, mums nav pielips jūsu entuziasms Junkera plāna sakarā. Runa ir par apšaubāmu finanšu mahināciju. Nauda ir, bet nav nekāds garantijas, ka tā nonāks pie mums. Tas mūs nepārliecina. Ir ļoti viegli vairot ciparus krīze jau ir septiņi gadi un valsts nonāk aizvien lielākā izmisumā. Mēs plēšam matus. Un, kas attiec uz Junkera plānu un transportu, runa par sociāli ekonomiskiem ieguldījumiem. Tie ir projekti, kuru attiecībā uz kuriem dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka nav um, šāds ieguldījums. Piemēram, transporta plūsmas visu laiku samazinās, tāpēc ir jādomā, kā, kā tās optimizēt. Vai jūs par to esat domājis? Paldies! Paldies, Matīs un Miltenburgs! Paldies! Komisārs Kundze, nākamajos četros gados ceru, ka mēs labi sastrādāsimies, uzdevumi ļoti lieli. Uh, gribētu pievērst jūs uzmanību īpašam jautājumam saistībā ar jauniem finanšu instrumentiem. Vakar mēs jau dzirdējām jūs dienas skaidrojumus, eksante skaidrojumu par finanšu instrumentu potenciālo lietojumu Connecting Europe sistēmā. Tas ir ļoti interesants plāns, kas cerams palīdzēs sasniegt jaunu izaugsmu, bet kā gan mēs varam garantēt, ka specifisko projektu vajadzības tiks ņemts vērā, kad mēs izmantojam finanšu līdzekļus. Citiem vārdiem sakot, kā mēs varam izvairīties no tālā, ka šis plāns var beigās kļūt par iežogo, ie, ierobežojošu schēmu, kas beig, beigās ir tik pārāk sarežģīta, lai pā, atsevišķie projekti tiktai pāri. Un beigās var sanākt tā, ka tie ienāk be, nonāk bez, bezizējā. Paldies! Nākamais runātājs. Kā Londonas deputāte, es ceru jūs redzēt apvienotajā karalistē, stāstīšu jums, ko mēs gribam darīt Londonā par pilsētas mobilitāti un transportu pilsētā, bet īpaši vēltos minēt ceļu drošību, uzklausīšanā jūs to pieminējat, bet nepietiekam daudz, īpaši attiecībā uz kājām gājējiem. Piektā daļa nā, letālo gadījumu ir kājām gājēji. Kā komisija var atļaut uh, dalību valstīm pasludināt tik ilgu moratoriju attiecībā uz regulām, kuras paredz samazināt kājām gājēju un velosipēdistu nāvis. Mums ir vajadzīgas tehniski grozījumi smago mašīnu un citu transporta līdzekļu struktūrās. Mūsu man partija dara visu, ko var. Mēs nevaram ļaut dalībvalstīm stiept gumiju, jo mēs nevaram pieļaut, ka ražotāji un skaļi bļāvēji panāk to, ka netiek glābts cilvēku dzīvības. Eh, Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, sveikt eh, komisāru Bulcu mūsu vidū. Uh, Un man ir divi jautājumi. Pirmkārt par kabotāžu Polijā, ko es pārstāvu, ir 42% kabut, kabotāžas uh, no visas Eiropas plūsmas, un tagad mēs dzirdam no Francijas, Bēģijas, uh, un Nīderlandes sūdzības par sociālo dempingu un negodīgu kons, konkurenci. Ko jūs domājat par sociālās likumdošanas harmonizāciju, vai jūs uzskatāt, ka šādas izmaiņas ir nepieciešams? Un nākamais jautājums. Ko jūs domājat par nesen pieņemtajām um, eh, regulām par uh, auto vadītāju braukšanas un atpūtas laiku, kas ir eh, šie tiesību akti ir pieņemti Francijā un Bēģijā nesen. Ko jūs par to domājat? Diemžēl jūs nevarat uzdot vairāk jautājumu, jo tad uh, citiem kolēģiem nepaliks laika. Paldies, priekšsēdētājs, veids komisārs Kunzi. Ceru, ka jūsu darbības laikā, piecu gadu laikā mums būs uh, labā sadarbība. Pirmais komentārs, ko es no jums gaidu. Jūs esat ļoti enerģiska sieviete, jums ir pieredze uzņēmēja darbībā un tādēļ es ceru, ka jūs liks, piešķirsiet prioritāti info infrastruktūras attīstībai un investīcijām, lai radītu darba vietas un ekonomikas attīstības dinamikas. Uzskatu, ka šīm investīcijām jāpiešķir prioritāte te Junker programmā. Un otrām kārtām es uzskatu, ka jāveic investīcijas uh, uh, Eiropas Savienības austrumu pierobežas valstīm, lai uh, savienot šīs valstis ar uh, pār Eiropas Savienības teritorijas pārstāvu Rumāniju. Un treškārt par uh, attālo reģionu attīstību, kas ir ļoti skaisti. Reģionu šeit vajadzētu attīstīt uh, turismu, bet eh, šeit trūkst infrastruktūras. Paldies! Paldies, komisāras kundze, uzklausīšanā. Jūs teicāt, ka nesat paredzējis pārskatīt balto grāmatu, vai jūs tāpat joprojām uzskatāt? Uh, par uh, tālāk par uh, pārlidošanas tiesībām un par Eiropas uh, vienoto gaisa telpu. Un trešais jautājums nevis par Vācijas ceļu nodokli, bet gan par Eiropas Savienības ceļu nodokļu sistēmas uh, harmonizāciju. Vai ir paredzēts kaut kas? Mācībā palūči. Paldies, komisāre uzsvēru vēlreiz to jautājumu, ko uzdev jau citi. Nedrīkstam novērtēt par zemu pilsētu mobilitāti. 2050. gadā divas trešdaļas cilvēku dzīvo pilsētās. Mēs runājam kā mārsieši par milzu projektiem lieliem, bet aizveram acis problēmām, kas eksistē pilsētā ir konkrēts problēmas, cīņa ar piesārņojumu, klimata sasilšana. Tur ir svarīgi steidzam rīkoties. Gā lielie pārnacionālie projekti un ir skaisti, bet ir jābūt prioritārai darbībai pilsētās. Mums ir jāatrisina arī elastīguma problēma un jāpiesaista vēl nacionālais finansējums vietējā rekstura problēmām. Paldies, Seimur kundze. Paldies, komisāri. Vai var pajautāt, vai es jums vēlētos pateikt, ka es darbojos jaunajā apvienotās karalistes ceļu infrastruktūras projektā. Vai jūs apzināties, ka, proje, piemēram, kameru skaitu palielināšana ir pret iedzīvotāju un, un iedzīvotāju un uzņēmumu interesēm. Jūs teicat, ka jūs neinteresē naudu, bet vai var tik, vied, tik viegliprātīgi izturēties pret nodokļu maksātājiem? Paldies! Paldies! Um, es atzinīgi novērtēju to, ka jūs aicinājāt mūs ceļot kopā ar jums pa dalību valstīm, labi, kā atbalstāt investīcijas, bet sociālais dempings, jāatzīmē, nav marģināla tēma. Ir svarīgi mums vērsties pret negodīgu konkurenci, kas katru dienu tiek novērot mūsu dalībvalstīs. Transporta ministriem arī vajadzētu izbeigt sociālo dempingu, bet arī jums kaut kas ir jādara. Nākamais runātājs Dīters Hohs. Paldies, komisāre! Liels paldies par jūsu grūto darbu! Jūs runājāt par uzlādes staciju veidošanu mm, autotransportā dažādi, dažādās, dažādi maršruti, vai tā ir problēma treškārt par smagajām automašīnām un par transporta vadītāja apliecību direktīvu. Vai jūs, jums ir komentāri? komentāri? Paldies, priekšsēdē kungs. Komisārs kundz divīs jautājumi. Pirmais attiec, ko jūs uzskatāt svarīgāk, par svarīgākiem struktūras darbiem austrum vidusjūras reģionā? Un otrais jautājums, vai domājat par, par smago finansējumu? Vai jūs domājat par etniskā vai valsts nacionālā um, finansējuma samazināšanu tajās valstīs, kuras, kurās ir problēmas un kurās notiek sociālās korekcijas un deficīts? Un tagad es pēdējais, un jums ir grūtais uzdevums um, mm, um, visu savilkt kopā. Par ceļnodevu Vācijā jūs nevarat precīzi izteikties, bet vai iesakāt ieviest viņieti, vai jūs prāt tas ir sociāli, nesociāli, ekoloģiski, neekoloģiski, un otrs jautājums, ja mēs ieviešam vieglu automašīnu ceļu nodevu, un Vācijā samazinām, piemēram, gada, gada, ceļ, gada nodokli, vai tā nav diskriminācija? Par to jau tika izskanē, izskanējuši vairāki viedokļi 2004. gadā un pirms tam jums jābūt konkrētai nostāja. Trešais ir no darba vietas, tas ir ļoti svarīgi. Kā mums jāpiespiež Vācija tā, lai no Berlīnas līdz Briselei tikt ieguldīti 100 miljoni, vai jūs liekas arī, ka prātīgi urpt tuneli uh, Alpos, vai tā ir darba vietu radīšana, vai drīzāk būtu vēlams sanēt, uzlabot jau esošas struktūras, nevis ietaupīt 5-10 km ceļu, vai tā būtu Eiropas virsvērtība, kam ir prioritāte. Man šķiet, jūs dzirdējat ļoti daudz jautājumus, un mēs esam nepacietīgi uzklausīt jūsu atbildes. I I Paldies! Uh, es domāju, ka man biežāk būs jāviesojas transporta komitejā, <laughs> jo ir ļoti, ļoti daudz jautājumu un ļoti maz laika, lai uz tiem atbildētu, bet, nu, centīšos ātri tā iziet cauri visiem jautājumiem, bet es pirms konsultēšos. Okay, they say 10 minutes, I will try. Man saka, ka manā līdzībā ir 10 minūtes, nu es varbūt nedaudz pārsniegšu laiku, bet nu došu tiešām īsas atbildes un ceru, ka būsiet vismaz tik, apmier, tik daudz apmierināti, ka uzaucināsiet mani vēlreiz. Vispirms par 300 miljārdiem, par ko tik uzdot daudz jautājumu. Es gribu teikt, ka. Uh, Es tiešām ļoti respektēju nodokļu maksātāju iemaksāto naudu, arī es pati maksāju nodokļus, bet es runāju par privātajiem līdzekļiem, šie investori vienkārši gaida atbilstošus projektus, lai varētu šīs investīcijas veikt. Un tā ir tā galvenā motivācija šā fonda izveidē. Tālāk jautājums, kādēļ tagad? nu, eh, ir pienācis tais laiks, vai kāds ir domājis par šādu fonda izveidi iepriekš droši vien, bet viņiem bija piet, nebija pieticis drosmes, lai to ierosinātu un eh, spērtu solus priekš. Šis ir tiešām pārdrošs, pārdrošs solis uz priekšu, bet tas Eiropā ir nepieciešams, lai uh, stimulētu ekonomikas izaugsmu, un mums nav izdevies atrast kādu labāku risinājumu. Mēs meklējam šos uh, risinājumus, bet, nu, tas šobrīd ir tas labākais risinājums, un mēs nevaram vienkārši sēdēt un nogaidīt, kad kāds nāks un kaut ko darīs mūsu vietā. Mums ir jārīkojas, lai uh, nodrošināt ekonomikas izaugsmi, lai mēs būtu novatoriski un lai ekonomika nostiprinātos. Tālāk atbildes uz galvenajiem jautājumiem. Fosters kundze jautāja par aviāciju. Jūs noteikti būsiet jau to dzirdējusi, bet uh, Eiropas Savienības līmenī nekad nav bijis stratēģijas dokuments izstrādāts par aviāciju, bet mēs esam paredzējuši tādu sagatavot. Nevaru solīt to pabeigt līdz uh, jau nākamajā gadā, bet mēs uh, pie šā jautājuma strādāsim. Ir tiešām nepieciešams stratēģijas dokuments Eiropā, lai sniegtu atbalstu šai nozarei uh, un lai stiprinātu šīs nozares konkurētspēju pasaules mērogā. Esmu tikusies ar uh, ieinteresētajām pusēm no šās nozares uh, un mani tiešām iedrošināja viņu teiktais. Nākamais jautājums. Vandālēna kungs par ekokombi automobīļiem. Es dzirdēju, ka var, eh, ir iespēja panākt vienošanos starp parlamentu un padomi vēl Itālijas prezidentūras laikā, un komisija ir eh, gatava veicināt šo procesu, jo mēs vēlamies, lai šāda vienošanās tiktu panākta par ceturto dzelzceļa pakotni. Esmu pārliecināta, ka padome virzīsies uz priekšu šai jautājumā. Protams, ir vēl grūtības. Mēs negribam kavēt šo tehnisko pusi. Tā šeit darbs ir jāturpina. Bet es uh, tiešām uzskatu, ka e, ir svarīga gan šī politiskā puse, gan tehniskā puse. Ir ab, nepieciešami abi šie elementi. E, ja ir tikai tehnoloģija, bet nav uzņēmēja darbības mehānismā, kā e, izmantot šo tehnoloģiju, tad nekas nenotiek. Un tieši tādēļ ir nepieciešams šis otrais pīlārs un es darīšu visu iespējamo, lai šīs abas puses apvienot. Nu, bet ja tas neizdosies, tad mēs izdarīsim korekcijas, bet šobrīd darīsim visu iespējamo, lai panāktu šīs pakotnes pieņemšanu. Eh, tālāk izskan bāžas par Connecting Europe instrumentu CEF Gribu teikt, ka komisija turpinās īstenot savu vadošo lomu projektu atlasē, uh, šī instrumenta finansējuma nodrošināšanai. Bet es turpināšu uh, ar jums uh, sazināties, viss notiks atklāti un caurskatām. Manuprāt, nekas šobrīd nav jāmaina Un es gribu teikt, ka nekas jau uh, netiks zaudēts, bet mēs vēlamies, lai daļa no šiem projektiem uh, Connecting Europe uh, instrumenta ietvaros uh, varētu tikt novirzīt uz šo plašāko jauno fondu, un tas pats attiecas uz projektiem, kur ir lielāks risks, arī tos varētu finansēt no jaunā plāna līdzekļiem, bet kā jūs zināt, šis uh, konkurss ir izsludināts, uh, un uh, šis instruments tiks izmantots. Un tādēļ es gribēju kliedēt jūsu bāžas par šo jautājumu. kā es teicu, viss uh, notiks ļoti atklāti, caurskatām, es uh, turpināšu dialogu ar jums, un ja jums šķiet, ka jums kaut ko slēp, lūdzu, sazinieties ar mani, man ir kolēģis, kas ir atbildīgs par koordināciju ar parlamentu, un uh, ja jums rodas kādas bāžas vai jums ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu, rakstiet. tika uzdots jautājums par 3,3 miljārdiem no Connecting Europe uh, instrumenta. Jā, šis, uh, šis finansējums ir nodalīts, bet tas ir uh, paredzēts kā garantija, lai piesaistītu investīcijas 10 līdz 15 kārtīgā apmērā bet ja izrādīsies, ka nav nekādu projektu, kuros uh, investori vēlētos ieguldīt, nu ko tad mēs varēsim darīt? Nu, tad būs viss atkarīgs no nodokļu maksātāju vēlmēm. Bet es tomēr ceru, ka būs arī tādi projekti, kas būs uh, interesanti arī tirgus dalībniekiem uzņēmējiem. Un, kā jau es eh, teicu, mēs eh, neaiztiekam kohēzijas fondus, eh, no šiem fondiem tiks nodrošināts finansējums daudziem projektiem par ieguldījumu izslēgšanu no nacionālā deficīta, no valsts deficīta. Nu, tā nav gluži mana atbildības joma, bet tuvāko nedēļu laikā Dombrovska kungs sīkāk paskaidros, kas ir paredzēts Un es arī um, esmu gatava pēc tam pie jums ierasties un sīkāk paskaidrot, tad, kad būs šis oficiālais paziņojums. Tālāk par valsts atbalstu ostām. Par šo jautājumu varu teikt, ka mums ir nepieciešami noteikumi par atklātību ostu darbībā, un par to pieņemšanu mēs cīnīsimies jo uh, tādējādi mēs varēsim uh, labāk kontrolēt uh, ne tikai valsts palīdzību, bet arī varēsim stimulēt valsts finansēm labāku piešķiršanu. Un tādējādi varētu risināt arī daudz jautājumus un problēmas. Tālāk jautājums par ceļu satiksmes drošību. Protams, ceļu satiksmes drošība ir svarīga problēma un tā joprojām ir aktuāla. Nu, tik ilgi, kamēr es būšu komisāris amatā atbildīgi par transporta jomu, mēs esam paredz paredzējuši pievērsties arī pasažieru un velobraucēju situācijai. Es nevaru pateikt, kad konkrēti tas būs, bet mēs īpašu uzmanību pievērsīsim šiem jautājumiem. Nu, tā varbūt nebūs jauna baltā grāmata, bet uh, mēs izdarīsim uh, zināmas korekcijas attiecībā uz prioritātēm Un es domāju, ka jūs būsiet apmierināti ar mūsu priekšlikumiem, bet nu, tas nebūs 2015. gadā, bet mēs esam plānojuši uh, noteiktā laika brīdī pievērsties problēmām, kas ir saistītas ar uh, pasažieriem un uh, velobraucējiem. I have to now first remember what you asked me. I have to admit it, it's been, uh, but uh, no, no, no,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 Okay, I hope uh, I did understand. Ceru, ka pareizi sapratu jūsu jautājumu un palabojiet, ja es kaut ko esmu pārpratusi, tad tā tad mēs uh, atbalstam uh, attālināto ceļu mākslu iekasēšanas sistēmu un uh, atbalstam arī principu, ka maksā piesārņotājs un ceļu lietotājs. Uh, mēs uzskatām par eiro, mēs eh, domājam par eiro viņetes eh, ieviešanu attiecībā uz eh, vieglajiem automobīļiem, jo pieredze ar kravas automašīnām ir bijusi ļoti pozitīva, un mēs uh, ir arī zināmas problēmas, ko varētu uh, atrisināt, ieviešot eiro viņieti. Šobrīd nekas konkrēti vēl nav plānots, bet atsevišķas grupas un dalību valsts mūs rosina par to domāt. Un, ja es sapratu jūsu teikto vācu valodā, jo es klausījos uh, jūsu jautājumu vāciski, tā tad uh, jūs uh, negribat, ka es paužu viedokli par šo jautājumu. Tātad Vācijā 1992. gadā valdība vēlējās ieviest nodevu kravas transportam, samazinot nodokļus, bet tad aiz, to aizliedz darīt Eiropas Savienība. Tāpat bija 2004. gadā. Un kāda ir jūsu attieksme tagad? Vai jūs joprojām iebildīsiet, vai jūs mainīsiet attieksmi? Krāmer kungs, varbūt jūs nebūsiet īpaši apmierināts ar manu atbildi, bet. Uh, Es uzskatu, ka man ir jāaizstāv uh, Eiropas Savienības līguma pamatprincipi. Es neesmu juriste, bet ja kāds uh, vēlas uh, nu, kaut ko mainīt, var piedāvāt dažādas teksta reakcijas, bet redakcijas es, es protams, konsultēšos ar juristiem par atbilstību līgumiem, bet pirms mēs neesam redzējuši šo tiesību aktu tekstu, mums ir uh, Eh, grūti kaut ko teikt, bet ir jānodrošina, lai nenotiktu nekāda diskriminācija. Nu, tagad tiek teikts, ka vācieši it kā tieko diskriminēti, bet, nu, es gribu teikt, ka man ir jāaizstāv Eiropas Savienības vienotais tirgus, vienotie noteikumi un Eiropas Savienības līgums. Un tad, kad būs šis uh, dokuments pieejams, tad es varēšu kaut ko konkrētāk pateikt. Šobrīd es esmu dzirdējis dažādas interpretācijas un versijas, bet es neesmu nekādu uh, tiesību akta tekstu vēl redzējusi. Yeah, thank you very much. Jūs paldies par to, ka jūs pie mums esat atnākusi, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem, un prieks mums būs tikties atkal, un jūs jau teicāt, ka nāksiet vēl paldies. Saka, komisārs Kunze, man bija liels prieks un gods ar jums tikties, jo es vēlos uh, nodrošināt to, lai mēs visu savu enerģiju un zināšanas uh, un laiku ieguldītu uh, priekšlikumu izstrādē, tādu priekšlikumu izstrādē, kas būtu pieņemami, lai mēs lieki netērētu laiku un enerģiju. Paldies! So, we will continue. Turpināsim darbu. I would like to ask you to sit down, please. Kolēģi, lūdzu, apsēdieties savās vietās. Ja jūs nevēlaties piedalīties uh, šajās sarunās, jūs varat diskusijas uh, turpināt ārpusē. So, jetzt möchte ich, möchte ich Sie noch mal bitten, sich hin. Paldies, kolēģi, vai nu apsēdieties, vai dodieties ārā no zāles, mēs darbu turpināsim. Die Präsentation der Europäischen Kommission über den Implement Tās ir Eiropas Savienības priekšlasījums par uh, viedo transporta sistēmu ieviešanu, Kačinskas kundze. Uh, uz uh, kādām 10-15 minūtēm no uh, MUV ģenerāla direkcijas mūs iepazīstinās ar šo priekšlikumu. Uh, jūs jau vakardien šeit bijāt, tā kā esat pieradus pie procedūras. Paldies, uh, labrīt, priekšsēdētāja kungs, uh, labrīt, kolēģi. Es arī šorīt piedalījos uh, diskusijās ar komisāri Bulcas kundzi un es saprotu, ka. Jūs tik daudz jautājumus par ETS neuzdevāt Bulcas kundzei, jo jūs mm, vēlaties tos uzdot man, jūs tos pietaupījāt man. Es eh, centīšos iekļauties 15 minūtēs un eh, gribēju pateikties par eh, man doto iespēju stāstīt par ITS direktīvu un rīcības plānu. Gribēju jums pateikt, ka šis plāns stājās spēkā 2008. gada decembrī Un mēs runājam par uh, tādu rīcības plānu ar 24 uh, um, rīcības modeļiem un dažādām prioritātēm. Un Galvenokārt mēs vēlējāmies uzlabot uh, sadarbspēju un savietojamību, lai inteliģentās transporta sistēmas, jeb ITS, būtu labāk izmantojams, un, protams, mēs vēlējāmies to darīt uh, saskaņotā uh, veidā visā ES līmenī. Mēs uzskatījām, ka ITS uh, attīstība bija ļoti fragmentēta visā Eiropas Savienībā, bija tādas Eiropas dalība valsts, kur situācija bija vienkārši vienkārši izcili, un citās uh, tomēr notika tāda klibošana iepakaļus, ņemot vērā ITS izvietošanu un izmantošanu. Direktīva stājās spēkā 2010. gada augustā, un uh, jāsaka, ka tas bija rezultāts ļoti tādam aktīvam uh, darbam, ko direktīvas tapšanā ieguldīja abi likumdevēji. Uh, un eh, padome vēlējās garantēt, eh, lai šis instruments status spēkā pēc iespējas ātrāk un lai to varētu sākt izmantot. Kādi bija ITS direktīvas mērķi? Mēs vēlējāmies pātrināt koordinētas eh, sistēmas izveidošanu visā ES kā arī reāli izmantošana un, protams, jāgarantē secīgums un sadarbspēja visā Eiropā. Gribēju jums atsaukt atmiņā, ka, ja eh, nemaldos, šī bija pirmā vai, nu, maksimums otrā direktīva, kas izmantoja deleģētos tiesību aktus, un komisija varēja deleģētos tiesību aktus pieņemt, lai varētu vienkāršot ITS izvietošanu. Direktīva būs spēkā līdz 2017. gadam, tā darbojas uz septiņiem gadiem, un es jums vēlos pastāstīt par ziņojumu, kas īstenībā ir vairāku ziņojumu apkopojums par ITS direktīvas īstenošanu un deleģētajām pilnvarām. Un Te tāpat ir arī dokuments par uh, sasniegto progresu saskaņā ar ITS rīcības plānu, un visi beidzot ir arī ļoti interesants um, darba dokuments, kur ir veikta analīze par dalību valstīs sasniegto progresu, un dalību valstīm vajadzēja tātad atskaitīties komisijai par panākumiem saskaņā ar direktīvas 17. pantu. Tagad daži vārdi par darba dot, dokumentu, un tad es uh, nedaudz uh, sīkāk ilustrēšu tieši direktīvu. Ja mēs runājam par ITS rīcības plānu, šeit ir uh, visai. Uh, smalki aprakstīts, kas ir noticis ITS jomā un uh, ņemot vērā 24 dažādas rīcības modeļas sešās prioritātēs. Dokumentā tāpat tiek runāts, kāda ir attieksme pret ITS, cik daudz informācijas ir sniegts un kā ITS tiek integrēts vispār transporta politikā visā Eiropas Savienībā, bet, protams, šeit ir vairāki jautājumi. Uh, kas eh, joprojām uh, nav pilnībā atbildēti, piemēram, eh, piekļuve multi, datiem par multimodālu transportu, runājot par transporta datiem, un ir nepieciešamība strādāt koordinēti, lai varētu šīs sistēmas plašāk izmantot un uh, jāgarantē, lai ITS izmantošanas finansējums tiktu optimizēts, lai mēs varētu strādāt koordinātā veidā, rūpējoties gan par labāku Connecting Europe instrumenta, gan apvāršanas 2020 integrāciju kopīgajā programmā. Ja mēs runājam par pašu direktīvu, ir uh, jāveic rūpīga analīze, lai varētu izvērtēt, vai direktīva ir nesusi uh, cerētos augļus un uh, kurā vēl pastāv, kurās jomās vēl pastāv deficīti, kas būtu jānovērš. Uh, Jāsaka, ka tas bija ļoti sarežģīts instruments, un pat brīdī, kad izstrādājām direktīvas priekšlikumu, mēs apzinājāmies, ka tas ir tehnoloģiski ļoti e, jūtīgs e, lauciņš, un tas e, pārmaiņas un progress tur norisinās gan trīs katru dienu, katru dienu kaut kas mainās, un tādēļ, mūsuprāt, deleģētie tiesību akti bija vienīgā metode, lai varētu gūt kaut kāds panākumus uh, jomā, kur uh, pārmaiņas notiek katru dienu. Pateicoties šim instrumentam, mēs varējām labi sadarboties ar ekspertiem no dalību valstīm un ekspertiem, bija arī ITS konsultatīvā grupa. Gribēju jums atgādināt, ka ITS direktīvā nav piešķirts pilnvaras ITS izvietošanai un izmantošanai, bet pateicoties deleģētajiem aktiem. tiek piedāvāta informācija un prasības ir jāizpilda tad, kad inteliģentu transporta sistēmu konkrēts tips tiek palaists apgrozībā. Mums ir jāsaka, ka dažās dalību valstīs ITS jau tika pietiekami plaši izmantot. Dilģētie tiesība akti tika izvērtēti, mēs arī apspriedāmies ar uh, privātajiem interešu pārstāvjiem un uh, šis izvērtējums mums palīdzēja labāk saprast, uh, kuras vietas vēl ir tādas nevisai labi at, um, izstrādātas, lai varētu noteikt uh, smalkāku specifikāciju un Mums vajadzēja vienoties, ko tad īsti vēlamies panākt, un e, tas patiešām bija vērtīgi, ka bija šī atgrieziniskā saikne ar citiem spēlētējiem, un e, komisijai nevajadzēja strādāt tādā izolētā manierē. Mēs izvēlējāmies ļoti proporcionālu pieeju. ITS uh, e, izmantošana netika uzspiesta, bet mēs runājam par tādu koordinētāku pieeju. Gal visas, eh, visi prioritārie mērķi, eh, tos bija vieglāk eh, īstenot pateicoties tehniskām un organizatoriskajām specifikācijām, par kurām vienojās nozars pārstāvi un dalību valstis. Protams, inovācijas un digitalizācija transporta nozarē bija galvenie mērķi ir arī uh, atrunāts, kādas, kādas ir informācijas prasības par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu un drošu smago automašīnu novietošanu. Un es gribu teikt, ka Eiropas parlaments uh, ir arī um, veicinājis to, lai visā Eiropas Savienībā būtu šie ātrās palīdzības dienesti saskaņā ar ITS un ir jābūt arī uh, drošības uh, rēģēšanas um, struktūrām dalību valstu līmenī. Es gribēju pateikties sevišķi Senālaus kundzei par viņas ieguldīto darbu un gribētu jūs uzteikt ar panākumiem. Uh, Un visu beidzot, um, informācija par transporta plūsmām um, konkrētajā brīdī. Es patiešām uh, ar lielu esmu gandarīta, ka varēju jau oktobra mēnesī jūs iepazīstināt ar deleģēto aktu par uh, šādas informācijas sniegšanu, un mēs esam noslēguši savu darba daļu komisijā un ceram, ka uh, šis priekšlikums tiks pieņemts tuvāko nedēļu laikā. Un Jūs varēsiet ar to iepazīties tāpat kā padome. Varbūt daži vārdi par kādu jautājumu, kam nepievērsāmies, proti drošu um, novietošanas uh, vietu rezervāciju smagajām automašīnām. Mums bija uh, diskusijas ar dalību valstīm un uh, Tāpat mēs arī uh, informējām transporta komiteju un lēmām, ka tieši šobrīd nav iespējas runāt par šīm drošajām stāvvietām. Tādēļ mēs. Uh, š, esam iepauzējuši tieši šajā kontekstā un esam gatavi pie jautājuma atgriezties tad, kad um, saņemsim informāciju no dalību valstīm un arī no nozares, uh, ka ir iespēja kaut ko darīt šajā jomā, lai varētu rezervēt, lai varētu izveidot tādu drošu stāvvietu rezervācijas sistēmu smagajām automašīnām. Un noslēgumā Darbs pie multimodāliem uh, transporta servisiem un to informācijas vēl turpinās. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Mēs te runājam par ļoti lielu datu kopu un te ir iesaistīti arī ārkārtīgi daudz spēlētāju. Mēs esam sākuši strādāt pie specifikācijām jau eh, šomēnes, ir bijusi tikšanās dalību valsts līmenī ar ekspertiem, tur piedalījās eh, kolēģis arī no transporta eh, komitejas sekretariāta, mēs runājām par definīcijām, kā arī par lietotāju vajadzībām. Mēs Pirmām kārtām vēlamies apkopot multimodālu transporta datus, lai varētu sniegt informāciju par multimodālām pārvietošanās iespējām, piemēram, runājot par um, velosipēdu īrēšanas stacijām, par um, iespējām doties uz darbu vai kaut kur citur vienā automobīlī un uh, Mēs izmantojām diezgan stabilu uh, likumdošanas ietvaru attiecībā uz ITS struktūru, pateicoties deleģētajiem aktiem, lai ņemtu vērā to, ka ir jauna tehnoloģiskā attīstība, jaunas tehnoloģiskās iespējas, bet ir arī jauni uh, mobilitātes modeļi, uh, kas sāk ienākt mūsu dzīvē, kas uh, tiek aizvien biežāk izmantot katru gadu. Un Mēs vēlējāmies integrēt uh, transporta pakalpojumus labāk un izmantot uh, esošās kapacitātes uh, visās transporta jomās. Tā nebija viena no prioritārajām um, darbības jomām direktīvā, bet uh, tika minēta rīcības plānā. Uh, Mēs arī uh, dzirdējām daudz uh, atzinīgu vārdu no nozares, no dalību valstīm. Un šeit īpaši gribētu pieminēt uh, šo iespēju sazināties, uh, veikt saziņu starp uh, transporta līdzekļiem un infrastruktūru, un pirms sešiem gadiem, kad mēs uzsākām darbu pie direktīvas un rīcības plāna, šī joma joprojām likās neaizsniedzam nākotnē, un tur norisinājās tikai izpēte. ITS platforma tika izveidota, uh, palaista novembrī, te vajadzēja aktīvi sadarboties ar nozari un dalību valstīm, un tagad mēs vēlētos piedāvāt tādu stratēģiju vai ceļa kārti, proti, kam ir jānotiek Eiropā, lai labāk izvietotu šos, šīs ITS Ir uh, valstis, kur jau ir uzsākts darbs pie pilotu projektiem un uh, ir jāsaprot, kādas ir reālās vajadzības uz vietas, lai arī infrastruktūra būtu piemērota šiem, šīm ITS un ir jābūt labākai, labākām saziņas iespējām tādai atgrieziniskai saiknei starp infrastruktūru un transportu, lai uzlabotu tīklu kapacitāti un ja šie transporta līdzekļi ir savienoti savā starpā, ir jādomā arī par dažādu transporta veidu izmantošanu, jo cilvēki bieži vien mm, izmanto viena veida transporta līdzekli, uh, jo nezin, ka viņi var izmantot citu transporta līdzekli, kombinējot dažādus transporta veidus. Uh, Un eh, mums tā tad ir arī jādomā par visas transporta sistēmas, tā teikt, aktualizāciju, lai tā būtu arī piemērotāka pasažieru un autovadītāju vajadzībām. Ziņojumā tāpat ir eh, izvērtēts izmantotais un nepieciešamais finansējums, tā apjoms jāsaka, ka šīs specifikācijas ir visai jaunas, mēs joprojām nesam pilnībā uh, apzinājušies, uh, ko šāda ITS sistēma plaša izmantošana nozīmēs uh, transporta sistēmai kopumā. Bet es teicu, ka tas notiek arī uh, ņemot vērā Connecting Europe instrumentu izmantošanu, un ITS ir viena no horizontālajām vadlīnijām. Mēs vēlamies atbalstīt dalību valsts, kas izmantos ITS saskaņā ar pieņemtajām specifikācijām. Un visu beidzot gribēju pateikt, ka ziņojumā ir runāts par direktīvas ierobežojumiem. It sevišķi. Jāpiemina uh, tas, ka ITS, lai gan sākumā uh, uh, Tas attiecas galvenokārt uz eh, ceļiem, uz sauszemes ceļiem. Eh, te ir runāts par konkrētiem horizontāliem aspektiem, par piekļuvi, transporta datiem, par šo datu pieejamību, un direktīvā esam teikuši, ka datu aizsardzība noteikti tiks uztverta ļoti nopietni, tas attiecas uz visām specifikācijām un uh, Tāpat mēģinām a, apzināt, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu multimodālo plānošanas sistēmu. Esam pieņēmuši ceļa karti a, šī gada sākumā un ziņojumā norādījām. ka 2017. gadā beigsies deleģēto tiesību aktu uh, derīguma termiņš, un mēs vēlamies tad arī paskatīties, vai ir iespējams Uh, pārskatītu ITS direktīvu un ir jāveic ietekmes izvērtējums, un tad mēs varētu vēlāk, um, nu, kaut kad 2016. gadā uh, izstrādāt priekšlikumu direktīvas pārskatīšanai, bet ir, protams, jāveic arī uh, ietekmes izvērtējums, jo bez tā mēs nevaram pārsteigties un strept karstu, mēģinot kaut ko prognozēt. Jūs priekš paldies, turpin priekšsēdētājs. Vims Vandekamps, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja pareizi sapratu, tad mēs drīkstam uzdot jautājumus un izteikt piezīmes. Protams, protams. Kā savādāk? Priekšsēdētāji, paldies par uh, šo. Eiropas komisijas darbinieces uh, prezentāciju ETP grupa inteliģentās transporta sistēmās eh, saskata nākotni, mūsu nākotni. Tās ir vidēji draudzīgas, inovatīvas, inteliģentas un Eiropas Savienībai tas noteikti nāktu par labu. Es domāju, ka Eiropas nākotne ir eh, ļoti cieši saistīta ar ITS, bet projekti nav tik uh, mm, pazīstami, nav par tiem pietiekam daudz informācijas. Nu, varbūt es skatījos nepareizajā tīmekļa vietnē, bet varbūt uh, kundze no komisijas var kaut ko pastāstīt par to, kā tiek šis projekts reklamēts, taču ir jāstāst par to, ko mēs esam sasnieguši. Un vēl viens jautājums, vai Eiropas Savienība nav pārāk gausa? Kas notiek Ķīnā un Indijā? Tur e, projekti tiek īstenot ļoti ātri, notiek dažādi eksperimenti, tiek izmēģināti jauni savienojumi, maršruti. Es gribēju pavaicāt, vai Eiropa, ņemot vērā arī e, lēmumu pieņemšanas struktūru, nav pārāk e, lēna. Un jautājums par Galileo. Kāda ir sasaiste starp ITS projektiem? Eh, šajā komisijas ģenerāldirekcijā un Galileo projektu virzību. Un tad slav, jautājums par slaveno Google nozari. Google arī um, strādā ļoti ātri, iesaistās gandrīz visos projektos, visās jomās, un es lasīju arī pagājušajā nedēļā vienu rakstu par Google. Es gribēju pavaicāt kundzei, vai viņa var nedaudz komentēt ITS un Google um, saspēli. Uh, Par privātumu jūs jau teicāt, labi, un tagad šis Eiropas, šī Eiropas eh, rīku kopums, eh, instrumentu kopums, jāsaka, ka citur tiek izmantotas pat. En tot slot, de connecting cars. Ik... Un uh, vēl viens jautājums par connecting cars. Jāsaka, ka bieži vien tehniskā attīstība apsteidz likumdošanu, it sevišķi runājot par apdrošināšanu. Un varētu teikt, ka citreiz tas varētu nozīmēt, ka tehniska attīstība tiek kavēta ņemot vērā gauso um, dalībvalsts likumdošanas attīstību. Paldies! Paldies! Izmēls Ertuks! Paldies! Es arī gribēju sākumā. Uh, pateikties kundzei par eh, šo īstenošanas ziņojumu prezentāciju. Nu, viņa mums eh, sniedza diezgan daudz informācijas, daudz kas izklausījās eh, ļoti jauki, bet es gribēju runājot par īstenošanas ziņojuma sagatavošanu, es konstatēju, ka rezervācijas un informācijas dienesti par drošām stāvvietām smagajām automašīnām nozīmēs to, ka uh, nākotnē šeit uh, šajā jomā nevajadzēs darīt neko daudz, bet es gribēju teikt, ka šī ir viena no jomām, ar, kurā sastopamies ar lielāko problēmu skaitu, jo Eiropā un tranzītu valstīs bieži vien stāvvietās vairs nav vietas uh, šādām lielajām smagajām mašīnām. Un Vācijā pie automaģistrālēm tad bieži vien uh, pašā ceļa malā tiek uh, novietotas šīs smagās automašīnas, jo stāvvietās vienkārši vairs nav vietas lietas. Tādēļ gribēju pavaicāt. Ir taču ļoti svarīgi vērot turpmāko attīstību, īstenošanu šajā jomā, lai šīs inteliģentās transporta sistēmas patiešām tiktu realizētas. Kādēļ komisijai šķiet, ka šeit nevajadzētu tuvākajā laikā neko darīt? Es gribēju to vienkārši jautāt, jo tas man vienkārši iekrita acīs. Paldies, Gezina Maisner, lūdzu. Jā. Uh, Paldies, es uzdošu jautājumu angliski. Jūs teicāt, ka jūs, protams, gribētu pātrināt ITS ieviešanas procesu. Domāju, ka tas ir nepieciešams. Visi jūs atbalsta. Teicāt, ka dažās Eiropas daļās tas norit ātrāk, citās lēnāk. Mēs to zinām, kur jums ir vajadzīgs mūsu atbalsts, ir īpaši jūs runājat par deleģētiem aktiem un gatavību pātrināt procesu kad pirmie daļietie akti būs uz galda, jo mēs varam atbildēt tikai atbalstīt to, kas tiek piedāvāts, un trešais vienkāršs jautājums mums liberāļiem svarīgs. Kā ar datu aizsardzību, vai jūs esat atjauninājuši situāciju? Merci, Monsieur le Président. Euh, merci à la Commission pour son exposé. Paldies, priekšsēdē kungs, un komisārs pārstāvēja par priekšlasījumu. Man ir strateģisks jautājums. Jūsu priekšlasījumā mēs redzam, ka uh, ITS ieviešana transportā gan infrastruktūras, gan pakalpojumu jomā ir svarīgs vienotā ciparu vai digitālā tirgus elements, vai komisija kopā ar Sepkoķu kungu ir to sapratusi, ka tas ir arī fundamentāls digitālā tirgus elements un jautājums, vai jūsu ITS plāns tiks integrēts vienotajā digitālajā tirgu, kāds būs sekas no šīs integrācijas, gan attiecībā uz likumiem, noteikumiem, bet arī finanšu plāksnē. Viens eh, piemērs mm, Eiropas sadarbspējas e mehānismā ir specifiski publiski maksājumi konkrētām transporta nozarēm, digitalizācijai, enerģētikai. Jūs teicāt, ka ir horizontālās prioritātes, bet runājot par diviem, divām prioritātēm, kuras izdodas vienā sadaļā iekļauti, izdodas ietaupījums. Uh, Jautājums, kur atrodas šīs prioritātes? Vai galvenais ir sistēmas ieviešana, vai otrkārt, kas tad gal galā šīs ITS integrēs vienotajā digitālajā tirgū? Atcerēsimies, ka vienotais digitālais tirgus ir svarīga joma, infrastruktūra, pakalpojumi šeit ir, kurš to integrēs, kāds iegūms no tā būs transportam kad šī integrācija notiks. Mm, dzirdējāt jau saistībā ar Google, tur ir runa par bioetiku un citām lietām. Transports un ITS ir autonoma politika, bet jautājums, vai Eiropas iestādes to neaplūko izolēti, atrauti no digitālās, digitālā tirgus. Es nedzirdēju to ne komisāras runā, ne jūsu priekšlasījumā, jūsu prezentācijā. Tātad nobeigumā jautājums, vai transports ir pilnīgi izolēta joma no, no, no digitālās jomas, vai jūs prāt, tas ir jāintegrē Savienības digitālajā politikā. Paldies, nākamais ir. Bernards Kūns. Paldies, priekšsētāji. Paldies um, komisijai par ziņojumu, par di direktīvu, kas ir politiski apspriežama. Komisārs pārstāves ap, ap, priekšlasījums bija formāls, abstrakts ekonomika un iekšējais tirgus Eiropā rāda, ka mums ir maza sadarbspēja. Ja skatāmies uz elektroenerģiju, ražošanu, piegādi un sadarbspēju starp sistēmām, tas nav apmierinošs. Tā nav apmierinoša. Runājam tā par eiroviņeti un ar lietotājiem saistītām ceļu izmaksām arī citiem transporta dalībniekiem. Ceturtajā dzelzceļa paketē arī redzam nepietiekamu sadarbību, sadarbspēju tehniskajā jomā, kādas strāvas stiprums, kādas signāla iekārtas var iesaistīt, kas notiks EMTS jomā. Un tagad mēs nonākam pie jautājuma, kur mums ir tikpat sarežģīta sist situācija, inteliģentās transporta sistēmas. Vai mēs vispār daudzas valstīs esam tehniski spējīgas tādas uzturēt? Dzirdējām izteikumus par ceļu nodevu Eiropā. Būtu labi eksperti sēstos šeit prezidijā un stāstīt, ka mūsu sistēma Francijā, Vācijā ir vienīgā, kas ir uh, praktiska, inteliģenta un laba. Tā mums ir problēma, šāda nu, nostāja, un par to mums būtu intensīvi jādomā un jāpievērš tam arī ieguldījuma programma, kas tiek plānota. Mēs investējam astu, vairāk nekā 8 miljārdus Galilejā, Galileo Francijas Gijāna. Gijānā tagad būs Eiropas orbitālā stācija. Tad viņi varēs, mēs nosekt visu zemeslodu, redzēt, kas kurā vietā tiek stādīts, novērot saistībā ar datu aizsardzību. Vēl jānoskatro, vai tas ir saderīgi. Ko komisija ar dalībvalstu ekspertu grupām ir saskaņojusi, kāpēc mēs nevaram šeit radīt lielo sistēmu ražotāju un nesēju, Alstrom zīmēns bombardieru ražotāju tādu kaut kop, kopgrupu. Skatāmies uz, piemēram, labu piemēru Airbus. Mēs nevaram konkurēt ar Boeingu, ja mēs nevaram saprātīgi vienoties. Tas ir Eiropā pozitīvais piemērs, un šeit mums ir jājautā, vai šeit mēs nevaram ieviest kaut kādu saprātīgu pamatu. Sistēmām jābūt ir savietojumām. Mēs runājam daudz arī par klimatu, un par to es negribu novirzīties priekšstādē kungs, bet tas nav nekas automātisks. Mēs runājam par lieliem klimāta samitiem Līmā, CO2 izmešiem, ka tie lielākoties rodas sastrēgumos, iekšpilsētas attiksmē, ka tur tiek iztērēta enerģija. Tur mums tieši ir jāsāk rīkoties. Un tur mums jākļūst sadarbspējīgiem. Un pēc tam komisāri teica, jā, šī tēma ir tā, par kuras nodarbosimies. Un tikai tad mēs kļūsim konkurētspējīgi un efektīvi. Un paldies par man doto laiku. Paldies, bija ļoti interesanti jūs atkal uzklausīt. Mums ir veidoties sāk rīkoties. Priekšsētais, jā. Paldies, priekšsētājs. Priekšsēdā kungs, paldies komisārs priekš pārstāvēja par viņas prezentāciju. Mana problēma viss ir nedaudz līdzīga iepriekš minē, iepriekšējā runātāja minētajam. Manuprāt, ITS velkas garumā ieviešana ir lēna. Eiropā mums ir, protams, daudz zināšanu par e mašīnu būvi, infrastruktūra ir laba, bet neraugoties uz to, liels skaits uzņēmumu dodas citur, lai testētu jaunās idejas. Viņi dodas uz Kaliforniju, Amerikas Savienotajām valstīm, Āziju, Ķīnu, bet savas idejas viņi netestē Eiropā. Un tagad Komisija grib labāk pieņemt likumus, labāka leģislatīvā procedūra, lai būtu. Es nedomāju, ka ir leģislatīvie šķēršļi, kuri būtu jānovieš, lai uzņēmumi varētu inovēt, īstenot savas idejas Eiropā. Vai jums ir, vai jums ir padomā, ko varētu darīt, lai novērstu šos likumus šķēršļus? Un otrkārt, runājot par inteliģentām transporta sistēmām, kādā, kādā, kā tā, kāds ir stāvoklis salīdzinot ar Savienotajām valstīm vai Ķīnu. Paldies, Tīters Kohs. Paldies, priekšsēdētāji. Man viens jautājums komisijas pārstāvēja. Man interesē ITS un elektroniskā pārēja pārobežu modulārās um, sistēmas izstrādē. Mēs par to esam kaut ko izdarījuši, te esam kaut ko izdarījuši, vai darbs vēl nav tālu pavirzījies. Paldies, nākamā runātāja. Paldies par jūsu prezentāciju un par to, ka jūs arī mani pieminējāt. Man ir tikai viens, viena piezīme par darbības tempu. Darbs izcinās jau trīs gadus ir ļoti intensīvs par e-kolu. Mums bija, es arī strādāju tur kā referenta palīgs, darbojamies ar dažādām tēmām, sagatavojam infrastruktūru un tā tālāk. Var tikai apliecināt, ka šīs darbības bija ļoti sarežģītas un vēl aizvien tādas ir. ITRE, IMKA un LIBE sadarbība bija ļoti intensīva. To es vēlētos šeit īpaši uzsvērt. Sabiedrības skatījumā šī sistēma jau tiek, ir pieņemta, tīpaši attiecībā uz datu aizsardzības jautājumu. E-call sistēmas ietvaros mēs Eiropas parlamentā paudām ļoti apņēmīgu atbalstu šai sistēmai, pastāstījām sabiedrībai, cik šī sistēma var būt noderīga. Mans otrs jautājums ir saistīts ar dalību valstu dalību. Tām jābūt sagatavotām, vēlētos izmantot izdevību, lai pateiktos visiem kolēģiem par viņu darbu, kas tagad ir noslēdzies ar rezultātu. Paldies! un vēl viens runātājs, tas mēs, trīs jautājumi. Pirmkārt, par vieglo transporta līdzekļu, smago transporta līdzekļu um, stāvvietām. Vācijā bija pret tām pret, liela pretestība. Viņi Vācijā bieži smagie stāv uz autobaņiem bieži vien nav pietiekami liels skāvietu skaits, un tāpēc bija pretestība, bet stāvoklis tagad mainījies. Arguments paliek tāpatās, mēs nolēmām par to, ka ir jābūt atpūtas stundām garām, tas ir svarīgs drošībai. Un tagad ar jauno sistēmu problēma tikai pā, pasāsinās, tā ir problēma runājot par tempiem. Es vēlētos arī Eiropā ātru vilcienu, kas darbotos labāk, tik vai labāk kā TGV, Spānijā, uh, Francijas turnos vai Itālijā vai Vācijā, IC, un būtu arī precīzi, bet mums ir ļoti dažādas atšķirības, un mēs Eiropā, es atvainojos Amerikas Savienotās valstīs, redzam, ka Siemens un citas, citas, citu uzņēmumi vēršas pēc tehniskiem risinājumiem un smējas vienmēr trešais, pēdējais. Un, protams, kā ir ļoti svarīga arī inf infrastruktūra rūpniecībai. Rūpniecība ir ieinteresēta pelnīt aizvien vairāk. Uh, Un nākamais biļešu izdošanas sistēma, lai turisti varētu bez, vai viņi zinātu, kas notiek ar biļetēm, viens iegūst no automāta, kur tās varētu um, reģistrēt autobusā vai trans, tramvajā, Vācijā arī ir cilvēki, kur par tādām jaunām sistēmām neko nezina un te arī var būt spiediens. Un tad es dodu vārdu komisijas pārstāvē tieši uz desmit minūtēm, un tad mēs varēsim arī doties svētku pusdienās. Paldies priekšsēdētāji par visiem šiem jautājumiem. Centīšos uz tiem atbildēt iespēju robežās. Tiešām labi, ka jūs interesē un. Uh, nu, varētu teikt, fascinē šīs inteliģentās transporta sistēmas. Es centīšos sagrupēt jautājumus un, nu, lai ietaupītu laiku. Tātad Vandekamps, Vandekampa kungs uh, uzdeva jautājumu par atbalstu ITS un par uh, informētību par šīm sistēmām. Uh, Es gribu teikt, kad mēs runājam par Eiropas, transeiropas transporta tīkliem, ir jāiekļauj arī ITS un ir uh, nepieciešams atbilstošs pants uh, regulā, bet, protams, ir uh, nepieciešams laiks, lai mainītu uh, domāšanu un uh, parasti tiek veidota vispirms tā saucamā neite, neinteliģentā infrastruktūra, un tikai tad tiek pievienota šī inteliģentā infrastruktūra, jo tā rīkoties ir lētāk. Un pašreizējā TNT un Connecting Europe instrumentu finansēšanas periodā jūs uh, redzēsiet, ka pastāv dažādas pieejas un mēs a, esam gatavi jums sniegt arī papildi informāciju, brošūru un citu publikāciju veidā, un arī mūsu mājaslapā ir pieejama papildi informācija. Tālāk um, bija jautājums par elektronisko uh, nodevu iekasēšanas sistēmu uz uh, ceļiem šo jautājumu Eiropā regulē cits uh, tiesību aktu kopums, jo šeit ir runa gan regu, par regulu, gan par lēmumu. Un uh, nevienmēr mēs varam panākt tādu risinājumu, kā mēs vēlamies komisijā. Mēs vēlētos, lai būtu viena sistēma visā Eiropā ar iespējamiem starpsavienojumiem, lai nebūtu nepieciešams trans, e, kravas transportām vai vieglajām automašīnām pāriet no vienas sistēmas uz otru, bet šis jautājums ir ļoti sarežģīts un šeit notiek diskusijas ne tikai ar dalību valstīm, bet arī ar ieinteresētajām pusēm, un šīs sarunas virzās uz priekšu ļoti smagi. Uh, Mēsnērs kundze jautāja par to, ko parlaments var darīt. Tiešām mums ir nepieciešams jūsu atbalsts par jauno tehnoloģiju izmantošanu transporta jomā Eiropā. Tālāk par drošiem stāvlaukumiem, ko eh, šo jautājumu uzdeva arī priekšsēdētājs un vēl citi deputāti. Es gribu atgādināt, ka direktīvā ir iekļauts jautājums par informācijas nodrošināšanu par drošiem stāvlaukumiem, un tikai otrajā posmā ir paredzēta rezervēšanas sistēma. Šobrīd ir uh, pieejama informācija un arī komisija palīdz dalību valstīm izveidot vienotu Eiropas nu, portālu, kur var saņemt informāciju par stāvlaukumiem. Mēs uh, saprotam, ka ir uh, runa par stāvlaukumu ietilpību Mēs ceram, ka, uh, ja labi darbosies šī informācijas sistēma, tad pieejamo stāvlaukumu uh, jaudu varēs izmantot racionālāk, jo dažreiz daži stāvlaukumi ir pārpildīti un citos vēl ir brīvas vietas. Bet, protams, ir svarīgi nodrošināt uh, šo uh, stāvlaukumu pārvaldību un informācijas sniegšanu kravas transportam. Maisners kundze arī jautāja par deleģētiem aktiem. Gribu teikt, ka četri jau ir pieņemti un piektais šobrīd tiek izstrādāts. Rikēkungs jautāja par cik int integrēta šī ITS ir plašākā digitālā darba kārtībā un stratēģijā. Jā, tas tiešām bija uh, elements šai sistēmā, kā to bija noteikusi iepriekšējā Eiropas Savienības komisija. Un mēs šo jautājumu apspriežam arī tālāk, un mēs uh, pabeidzam darbu pie nākamā gada darba programmas, un jūs šo Uh, programma arī saņemsiet tuvākā laikā apspriešanai. Mēs ierosinām tiesību aktu par piekļuvi transporta un ceļošanas datiem. Tāpat tika uzdoti pāris jautājumi par atšķirībām uh, attīstības tempos Eiropas Savienībā un citviet pasaulē šai jomā, un tika teikts, ka Eiropas tiesību akti dažkārt kavē šo virzību. Nu, man grūti komentēt būs uh, šo izteikumu, bet ja mēs palūkojamies uz tehnoloģiski sensitīvām jomām tādām kā ITS, mums ir jādomā par tiešām ļoti sensitīviem jautājumiem, tā skaitā datu aizsardzību. Šis aspekts ir ņemts vērā visos deleģētajos aktos. Mēs konsultējamies ar Eiropas datu sargu, mēs veidojam sadarbības sistēmas, mums ir izveidota ekspertu grupa un grupa, kas strādā pie datu aizsardzības eh, nodrošināšanas. Uh, Un mēs uzskatām, ka ir, e, šis jautājums būs ļoti svarīgi runājot par pārobežu atbildību. Un tādēļ mēs uzsākām darbu nevis vispirms izveidojot tiesību aktu projektu, bet e, mēs sākām ar konsultācijām ar ekspertiem, uh, lai uh, noskaidrotu visus svarīgākos elementus, kas jāņem vērā, izveidojot šādas uh, sadarboties spējīgas sistēmas. Un uh, viceprezidents Ansips un komisārs Ettingers uh, strādā pie šiem uh, jautājumiem. Uh, veidojot um, digitālo iekšējo tirgu, bet šie jautājumi skar arī inteliģentās transporta sistēmas. Un, uh, ja mēs uh, runājam par uh, biļešu iegādi tiešsaistē vai informācijas pieejamību par biļetēm un cenām, un par uh, biļešu iegādi un uh, dažādiem pārvietošanās veidiem. Tas arī ir būtiski. Un noslēgumā es vēlējos uh, runāt arī par informācijas pieejamību. Šeit šodien uh, diskusijā ar komisāru tika piesaukts Londonas piemērs bet Londonas sabiedriskā transporta uzņēmums nolēma publiskot informāciju par jebkura veida sabiedrisko transportu Londonā ir uh, attīstījušies jauni informācijas pakāpojumi un dažādi instrumenti, kas palīdz cilvēkiem uh, izvēlēties transporta veidu. Un pat ja mūsu izvēle nav uh, nodrošināt uh, datu pieejamību visiem pilnīgi atklātā veidā, uh, Mēs bieži arī esam informēti par to, ka grūtības saistībā ar transporta izmantošanu un ceļošanu Eiropā ir saistīts ar to, ka uzņēmumi nevēlas sniegt informāciju un datus. Un šo problēmu mēs vēlamies risināt uh, jaunajā tiesību aktā. Un pēdējais komentārs par e-call sistēmu. Jā, šis priekšlikums ir uh, ļoti sarežģīts un tas dažkārt uh, nav virzījies uz priekšu pietiekam ātri, bet mēs saprotam arī dalību valstu mm, uh, nostāju. Tām ir nepieciešams vairāk laika, lai uh, pieskaņotos šai sistēmai, bet uh, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai informācija no transporta līdzekļa nokļūtu pie uh, ātrās palīdzības dienestiem pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies par jūsu uh, prezentāciju un pēc tam arī par atbildēm, un līdz ar to mēs esam noslēguši šo sēdes daļu, un tagad ārpusējā zāles durvīm mums būs neliela Ziemassvētku svinības, un šo pēcpusdienu 15. notiks uzklausīšana.